Dear colleagues, good morning. Labrīt, kolēģi. Varam sākt mūsu sanāksmi. Sven, lūdzu. Es atvainojos priekšsarētāji, es vēlētos, um, redzot, ka Pervānša ir šeit, uh, sacīt, ka mēs esam saņēmuši balsošanas sarakstu Bereš ziņojumam 2.30. Balsošanas saraksts ir 75 lapspusēm. Es vismaz domāju, ka nav piemērots šādā veidā strādāt. Es neesmu varējis apskatīt rezultātu un aicinu nebalsot šodien par šo ziņojumu, jo uzskatu vienkārši kā saņemt uh, balsošanas sarakstu 2.30 naktī dienu pirms balsojuma tik svarīgā jautājuma, kā ekonomiskā pārvaldība, mēs esam tik atbildīgā brīdī, ka es nevēlos uzņemties šobrīd atbildību par pieņemt lēmums tik īsā laikā pirms balsošanas. To es vēlējos jums sacīt un lūgt nebalsot šodien par šo ziņojumu. Paldies, es saprotu jūsu sacīto. Tomēr man jāsaka arī, ka cik man zināms, kompromisi jau bijuši pieejami ilgu laiku, un tas, kas ir jauns pēdējā balsošanas sarakstā, ir vienkārši grozījumu saraksts, eh, grozījumu kārtība. Eh, līdz ar to Mums nav kvorum šobrīd pieņemt šādu lēmumu, mēs esam pieņēmuši darba kārtību jau, mums ir jārīkojas atbilstoši tai, bet jūs varat izteikties eh, par to vēl vēlāk, bet šobrīd mēs eh, tādu lēmumu nepieņemsim. Tas ir jūsu lēmums priekšsarētāji, un, protams, eh, šeit ir bijušas izmaiņas, un tas maina situāciju saistībā ar balsošanas sarakstu. Un šeit ir nozīme tam, kuris, kur eh, grozījumi ir ietverti kompromisos, kur nē, un ir grūti pieņemt šādus lēmumus balsošanas laikā, bet tas, protams, ir jūsu lēmums. Es varu to aktualizēt vēlreiz, bet es aicinu jūs padomāt, vai tā ir pareiz demokrātiska procedūra. Labi, paldies, ņem to vērā. Labi, ķeramies klāt septītajam punktam deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīgi pārbauda. Šodien mēs koncentrēsimies uz MIFID un MIFIR. Mums priekšā ir divi apjomīgi deleģēto aktu projekti, uz to mums būtu jākoncentrējas, bet arī, protams, uz tehnisko standartu šai jomā Tā kā šī ir ļoti aktuāla diskusija, pirms pabeidzam darbu pie deleģētā akta. Vēlos izmantot arī šo iespēju, lai, sve, lai atzinīgi novērtētu neformālo vienošanos par eh, projekta pieņemšanu, pārskatīšanu tad juridisko lai atrisinātu tās problēmas, kas mums ir bijuši iepriekš saistībā ar tehniskajiem grozījumiem, kas var kavēt procesu un piespiest mūs eh, pagarināt eh, iebildumu celšanas periodu. Bet tāpat laikā ir skaidrs, ka parlaments eh, var pieņemt nostāju, ka tas tiek veikts tikai un vienīgi tehniskajā līmenī Un, protams, parlaments nevēlētos, kā tādi vairāk politiski e, jautājumi tiktu šādā veidā risināti, kas samazinātu caurskatāmību attiecībās starp ESMA, mums un komisiju. Vēlos sveikt Martinu Mērlinu kungu, Digifizma arī eh, ar Meģeru kungu, esmu priekšsēdētāja, esmu sveikt mūsu komitejā. Tāpat arī visas eh, delegācijas no komisijas un esma. Merlin kungu un Meģeru kungu aicināšu eh, izteikties šobrīd un censties iekļauties septiņās minūtēs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, labrīt. Jūs esat parlamentā pieņēmuši MIFID 2 jau 2014. gadā, lai uzlabotu efektivitāti, noturību un integritāti finanšu tirgos. Tas būtu jāsasniedz ar veselu virkni mērķu, nodrošinot lielāku tirgu eh, caurskatāmību, regulēto vietu caurskatāmību, tāpat tās G20 saistību uh, piemērošanu atvasināto instrumentu tirgiem, veicināt piekļuvi kapitālam, maziem vidējiem uzņēmumiem, stiprināt investoru aizsardzību un censties turēt līdzi tehnoloģiskai attīstībai, it īpaši e, regulējot e, augstas, e, augstu automātiskas tir, tirzniecības biežumu Tātad tas paredzēts lēts stāties spēkā ar 17. gadu un paskaroties uz deleģēto aktu piemērošanu, tātad tie akti, kas nebalstās uz saistošiem ESMA noteiktiem tehniskiem standartiem, tad ir četras galvenās jomas, kurās komisija ESMA ar savu tehnisko konsultāciju Eiropas vērtspapīra tirgu darba grupa referenti un ēnu referenti īpaši tātad strādā pie tiem. Un te būs noteikti svarīgi mūsu šodienas diskusijai. Pirmais. Mums ir jāvienojas par veselu virkni svarīgām definīcijām, eh, pareizo sliekšņu un kritēriju noteikšanu sistemātiski, eh, sistemātiskai piemērošanai HMV, eh, dis, HIV Eh, te diskus, um, definīciju. Tāpat arī mums ir um, tāpat arī jānosaka eh, pietiekams pamats uzraudzīt uh, tirzniecības vietas, tāpat arī jānosaka noteikumi MVU izaugsmas tirgiem, sākotnēja un arī tālākai piekļuvēja tirzniecībai, tāpat arī jāvienojas par uh, nepārtrauktu finanšu ziņošanu, ko dara emitenti. Un tāpat arī mums jāvienojas par adekvātiem noteikumiem eh, citās jomās, nosakot, eh, kur šāda pieeja ir pieļaujama un precizējot, kurās situācijās investīcija pētniecība neveido šādu uh, Eh, pieeju, un līdz ar to eh, portfeļu pārvaldnieki to var darīt. Tāpat arī mm, censties eh, risināt dažādi cits jautājums, tāpēc šodien debats var palīdzēt mums pieņemt lēmums un ir nepieciešams ātri rast vienošanos, lai mēs varētu sniegt skaidrojumu gan nacionālajiem iestādēm, gan tirgiem pirms eh, šīs eh, akta stājas spēkā un ir jā, jāīsteno. Eh, tālāk pārēj pie saistošiem tehniskajiem standartiem. Šeit komisija cieši seko ESMA darbībai. Mēs piedalāmies šajā darbā. Jūs noteikti zināt par sarakstus ar Digifisma un ESMA, lai formalizētu juridisko pārskatīšanu tehniskajiem standartiem, tātad starp ESMA un mums, lai nodrošinātu, ka šeit viss atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu kopumam. Bet, protams, nekādā veidā šī juridiskā pārskatīšana neierobežo ESMA valdes tiesības Eh, pieņems gala lēmums par eh, tehniskajiem standartiem, pie to pieņemšanas brīdī, ne arī ierobežo komisiju eh, tās tiesībās pieņemt vai noraidīt standartus tad, kad tie ir formāli paziņoti komisijai kā pieņemti. Līdz ar to mēs saglabājam procesa integritāti, kā tas noteikti ir esma regulā. Kas attiecas uz saistošiem tehniskajiem standartiem, tad galvenās problēmas un ka mēs pievēršam uzmanību caurskatāmību pirms tirzniecības darījuma un pēc tā, tirpaši tirgos, tāpat nediskriminējoši pieeja CCP un tirzniecības vietām, tāpat arī tirzniecības kontrols attiecībā uz algoritmisku tirzniecību, pozīciju ierobežojumu un definēšana attiecībā uz atvasinātajiem precēm at, preču atvasinātiem instrumentiem. Līdz ar to tam mēs varētu pievērst uzmanību arī šoreiz. Vēlos pateikties referentam, eh, rep, Ferbera kungam, Svinbērns kundzei, Dots kundzei, Van Neuvenhoizens kundzei, Gīgolda kungam, De Masī kungam, kā ēnu referentiem par viņu ieguldījumiem līdzinējā darbā. Tas ir bijis ļoti svarīgs ir svarīgi pieņemt eh, līdzlikumdevēju 14. gada jūnijā eh, pieņemtos eh, normas un mums ir nepieciešams nodrošināt skaidrību. Mūsu darbs ir īpaši svarīgs balstoties uz principiem veidot kapitāla tirgu savienību un nodrošināt uh, iegūmus eh, nodarbinātības izveidē un izaugsmēji šajā mandātā. Mums ir jāveicina izaugsme, jānodrošina efektīva investora aizsardzība un jāveicina finanšu stabilitāte. Tāpat laikā mums ir jāatceras arī par eh, kumulatīvo efektu, kas var būt dažādiem tiesību aktiem, un jācenšas izvairīties no neplānotām sekām. Esam pārliecināti, ka MIFID 2 lielā mērā var palīdzēt sasniegt šos mērķus, un, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešama īstenošanas pasākumu eh, pieņemšana un kalibrēšana. Attiecībā uz procesu, un to es arī saku noslēgumā, saistošie tehniskie standarti ir jāpieņem ESMA eh, septembrī un komisijas deleģētajiem aktiem arī ir jā, jātiek pieņemtiem visdrīzāk septembrī komisijā. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu ESMA priekšsarētājiem. Paldies, priekšsarētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man prieks būt šeit, ekon komitejā, prezentēt ESMA darbu MIFI 2 un MIFIR jomā. Un vēlos uzsvērt, cik iepriekš mums ir bijusi laba sadarbība šādos pārskatīšanas procesos. Vēlos jau no sākuma uzsvērt, ka MIFI 2 un MIFIR ir visapjomīgākais un svarīgākais otrā līmeņa normatīvais darbs, ko esmu veikusi. Tagad mēs izējām cauri divām kārtām sabiedriskajai uzklausīšanai un esam saņēmuši lielus uh, ieguldījumus komentāru ziņā no iesaistītām pusēm. Periodiski esam informējuši parlamentu par progresu un apsprieduši galvenos jautājumus par tehniskajiem standartiem un konsultācijām. Uh, Vēlos koncentrēties uz trim jautājumiem, kas saņem vislielāko interesi. Eh, caurskatāmība, kas nav kapitāla jomā un eh, nefinanšu institūcijām. Mēs eh, nesniegsim komentārus par tehnisko konsultāciju apjomu. Tas ir Eiropas komisijas rokās. Šobrīd tādēļ koncentrēšos uz trim elementiem no tehniskajiem standartiem. Vispirms par nekapitāla caurskatāmības režīmi. MIFIR ietvaros tas aptver veselu virkni aktīvu kategorijas un ir noteikti visdažādākie sliekšņi šajās aktīvu kategorijās, lai nodrošinātu, ka nākotnē šī sistēma var praksē darboties. ESMA ir analizējusi lielus datu apjomus no depozitārijiem un tirdzniecības vietām, lai atrastu risinājums. Ideālu sistēmu mēs nevarēsim atrast, kur uh, likviditāte un caurskatāmība ir ideāli sabalansēta un kas apmierinātu visus tirgus dalībniekus. Tik tiešām dažādu tirgus dalībnieku viedoklis attiecībā uz to, kādai jāizskatās eh, ideālai sistēmai, ļoti atšķirīgi, bet varu jums apliecināt, ka mēs cenšamies atrast saprātīgus kompromisus, kas darbotos, un esam gatavi pārskatīt eh, šos nekapitāla noteikumus eh, tad, kad eh, tie būs gatavi pārskatīšanai. Tas, protams, būs darīts balstoties uz tehniskajiem standartiem, kuri ir jāpielāgo balstoties uz attīstību finanšu tirgos vēlos apliecināt eh, to, ka mēs eh, cenšamies atrast eh, elastīgāku sistēmu, kas nodrošinātu labāku līdzsvaru un balstītos uz kvalitatīvākiem datiem. Šeit uzlabošanai ir jākļūst par realitāti, tad, kad MIFIR stājas spēkā, kas attiecas uz obligāciju tirgu caurskatāmību, arī tur mēs cenšamies norošināt labāku situāciju un gala rezultāts visdrīzāk būs atšķirīgs no tā, ko redzējāt apspriešanas procesā. Pozīcija limiti. Uh, Eh, tur mēs esam eh, dzirdējuši daudz bažu no iesaistītajām pusēm. Eh, paskatoties uz šiem jautājumiem, mums visiem jāatceras, ka pirmā līmeņa ierobežojuma prasības pozīciju limitiem, tātad tur ir prasības no ļoti likvīdām līdz absolūti nelikvīdām pozīcijām, un viena pieeja neder visiem. Tas nozīmē, ka uh, nacionālai regulātori būs tie, kas noteiks pozīciju limitus un tāpat laikā e, visi šie lēmumi ir jāīsteno pēc ESMA valdes lēmuma. Tas ir mehānisms, kas nodrošinās konsekvenci un arī e, to, ka attiecīgo līguma likviditāte tiks ņemt vērā. Trešā joma, kas e, ļoti aktuāla ir, ir tests, ko veids daudzas daudz investori, kā papildus uh, pakalpojumu. Atkal tas tiek uh, veikts kā daļu no uh, analīzes, kas ir veikta. Esmu šeit daudz strādājusi. Augsts kvalitātes datu trūkums ir bijis viens no traucējušiem faktoriem. Mēs cenšamies atrast pragmatisku risinājumu Bet eh, nu, šeit varbūt arī pēc īstenošanas būs vajadzīgi uzlabojumi. Vēlos arī eh, izteikt dažus komentārus par to, ko jūs priekšsarētāji kungs teicāt eh, uzrunā. Šeit runa par juridisko kaut tā, teiksim, netehnisko. Tas nekādā veidā neierobežo ne ESMA valdi, ne Eiropas komisiju Eh, paust savus viedokļus, paskatoties pagātnē, mēs esam ļoti caurskatāmi strādājuši, tad, kad eh, mums ir bijuši atšķirīgi viedokļi kādos jautājumos, un esmu pārliecināts, ka mēs pie tā arī pieturēsimies turpmāk, koncentrēsimies tiešām uz juridisko kvalitāti un varēsim pātrināt visu procesu. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu referentam Ferberkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo prezentāciju, ko veids komisija un arī ESMA. Vēlos arī pateikties par eh, labo un ciešo sadarbību ar FISMA ģenerālu direktorātu eh, pēdējo gadu laikā. Tik tiešām eh, varu sacīt, ka mums ir izdevies vairākās vietās šos dokumentus ievērojami uzlabot, bet ir vesela virkne punktu, kur mums vēl ir nepieciešams piestrādāt un vēlos uzreiz arī ķerties tiem klāt. Tāpat laikā vēlos norādīt, ka šī labā sadarbība ar ESMA, tur mums gan ir vēl jārunā par pāris procedūrām, kur mums ir atsevišķas problēmas, un, un tās mums ir jāatrisina. Jāsaka, ka mums šeit ir ļoti selektīvi jārunā. Mums ir pozīcija līmeta likvidē tirgi, Eh, dažādām produktu kategorijām un tā tālāk. Te ir ļoti daudz jautājumu. Es domāju, ka daudzās vietās eh, mēs jau esam intensīvi strādājuši, bet eh, komisijai jau divas liels pakets, ko viņi vēlas prezentēt, un to mums jārunā gan par visu, kaut arī citās jomās deleģētie tiesība akti nāk viens pēc otra atsevišķi, un līdz ar to ir vieglāk koncentrēties uz vienu vai diviem tematiem. Vēlos sākt ar pozīciju limitiem. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprāts par to, ka loģiskākais veids, kā mēs varētu noteikt e, šeit regulējumu, pārbaudīt katru kontraktu un noteikt tam e, savu limitu. Major kungs e, tikko sacīja, ka tirgi ir dažādi no ļoti likvīdiem līdz absolūti nelikvīdiem šajā jomā. Un mums ir vairāk kā tūkstots kontraktu, par kuriem mēs runājam, un datu pieejamība nav tā labākā, teikšu tā maigi. Uh, Un eh, tur, eh, kā jau sacīju, pastāv praktisks grūtības. Esmu priekšlikums ir pretējs. Noteikti diapazonu no 25% ar variāciju 15 plus, 15 mīnus. Eh, tas nav labākais risinājums, jo augsta likvīdiem tirgiem tas ir pa augstu, pat ja viņam zemāko limitu, un īpaši nelikvīdiem tirgiem tas ir par augstu, pat ja ņem zemāko robežu ASV līdz šim tikai 28 kontraktiem ir noteikti pozīcija limita. Tas ir tā kā pamaz. Um, to es arī uzreiz varu skaidri pateikt. Bet viņiem ir tāda pat problēma. Viņi arī mazliet dzīvo mākoņos. Un um, mums tāpēc vajadzētu rūpīgi padomāt, ko mēs īsti darām. Es nedomāju, ka mēs ar šādu vispārīgu pieeju, kā jūs tikko sacījāt, uh, Eh, nedara viena noteikuma absolūti visiem, bet ar tāpat laikā augstu likvidiem tirgiem jūs ar savu priekšlikumu esat daudz eh, par augstu un eh, īpaši nelikvidiem tirgiem daudz par zemu. Un atrisināt to ar tādu vienotu pieeju es uzskatu par neiespējamu. Blakus darbību izņēmums jautājums ir par to, vai vajadzīga ir bankas licence vai ne gal galā. Jā, tie, kas ir izņēmumi, uz kuriem attiecas izņēmums, tiem eh, nevajag licenci, citiem vajag. Tas arī viss. Tur īpašniekam ir jābūt spējīgam saņemt eh, licenci. Šeit arī ļoti rūpīgi ir jāpaskatās uz šīm lietām, kā tiek noteikti sliekšņi. Un eh, ESMA ir paziņojuši, ka taisās pārbaudīt visu šo sektoru, to es varu teikt par daudziem tematiem, mums par to ir jārunā un jābūt piesardzīgiem, lai mēs tiešām regulētu to, kas ir nepieciešams tikai pirmajā līmenī. Tikai tur, kur notiek tirzniecību, arī būtu jāizteno noteikumi tirzniecības platformām, kur tiek strādāts kā līdzīgi kā biržā, kur nav saistības ar pamatdarbību, uh, Tur pats par sevi ir jābūt spēkā biržām piemērojumiem normām, bet tur, kur runa par pamatdarbību, tur, kur ir šī blakus darbības izņēmums, tur jābūt tam, tomēr iespējama šāda darbība veikt. Pašreizējais ierosinājums 5% no kapitāla, 0,5% no tirgus daļas, es nezinu, vai tas ir mērķi, tieši atbilstoši mērķim, un tur, kur vēl mēs nespējam īsti aprēķināt tirgus daļu, uh, precīzi, jo nav pieejami dati, kas ļauj to darīt, tāpēc tas būtu pārāk jau konkrēti. Un patērētāja aizsardzība, protams. Tur mēs apzināti, un es atkārtoju, apzināti esam atstājuši lielu manevrēšanas iespēju nacionālām regulējumam. Kāpēc? Tāpēc, ka jau šobrīd ir eh, ļoti daudz, kas tiek regulēts nacionālajā līmenī patērētāja aizsardzībai. Uh, un jūsu nacionālajiem tirgiem un īpatnībām atbilstošākais regulējums jau ir pieņemts. Vai arī pastāv jau e, normas nacionāla līmenī, kas to regulē. Līdz ar to Es arī uzskatu, ka politiski tas būtu nepareizi sacīt, ka tagad ir lūk Eiropas Savienība e, nāks un paskaidros, kā pasaulē jāstrādā ir. Un tālāk e, komisijai deleģētā direktīvā, nevis deleģētā regulā vajadzētu patērētāju tiesības eh, no, regulēt. Tas, nu, mēs no diviem dokumentiem uztaisam vismaz trīs, lai šeit eh, varētu um, dot pietiekam manevrēšanas spēju nacionālā līmenī. Um, konsultāt, um, rezervu veidošanas um, nepieciešamību. Šeit mēs esam izvērtējuši situāciju un eh, nepieciešams uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Mēs esam eh, apzināti izteikušies pret eh, aizliegumu veidot rezervus. Tas nenozīmē, ka tas ir obligāti jāīsteno, bet kritērijām par kvalitātes uzlabošanu tam jābūt ir noteiktam tā, lai tas būtu izpildāms, jo ja mēs e, uztaisam to neizpildāmu, tad tas atkal būs savu veidu aizliegums veidot rezervas, un līdz ar to e, šeit ir nepieciešama zinām manevrēšanas iespēja, un e, mēs esam vienoti dažādībā gal galā, nevis vienoti vienādi, un tas būtu arī jāņem vērā. Un, protams, akciju pētniecības joma ļoti aktuāla. Mēs pēdējos mēnešos jau virzamies pareizajā virzienā, tomēr es redzu vairākus vēl neatrisināts jautājumus. Ir zināmā mērā interesanti, ka divas nacionālas uzraudzības iestādes eh, nonāk pie pretējiem eh, viedokļiem attiecībā uz priekšlikumiem eh, komisijas priekšsēdētāja par komisijas noteikšanas Um, priekšlikumiem, tāda attiecībā uz ESMA šeit ir atklāšana uh, prasīta attiecībā uz izmaksām, tāpat arī PRIPS uh, regulā un JUSIT uh, direktīvā. Šeit ir nepieciešams noteikt, ka ja ir runa par vienu to pašu produktu un vienotā publiskošanas nepieciešamība, MIFID, JUSITS un PRIPS, tad vajadzētu tomēr it kā trīs reizes darīt vienu to pašu jo savādāk mēs darām kaut ko tādu, ko likumdevēji nav vēlējušies. Kā komisija nodrošinās, ka mēs gal galā nenonāksim pie pretrunīgām uh, publiskošanas prasībām. 56.2. Uh, e, pāntā komisijas nosaka, ka šīs maksas ir jāpublisko, pat ja tās nav jūsītas platformā prasītas Un e, liekas, ka šie tiesību akti nav savstarpēji saskaņot. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu pacensties to izdarīt. E, tālāk, viens no esmu uzdevumiem bija e, komercbāzes precīzāk definēšana. Esmu apsprieda īpašas, e, īpaši apsprieda šīs e, versijas attiecībā uz caurskatājumu, lai noteiktu pieņemamu maržu, kas atkal nav definēta. Mēs definējam kaut ko, lai padarītu to konkrētāku un pieliekam klāt kaut ko absolūti nedefinētu. Nu, tāds interesants veids, kā veidot definīciju. Um, definēt vienu nezinām lielumu caur citu nezinām lielumu, nu tā mēs tālāk netiksim, un šeit es vēlētos aicināt komisiju pastrādāt vēl pie šīs definīcijas, nodrošināt vienotas spēles noteikumus, nevis visdažādākās interpretācijas iespējas. Otra lieta, kas man negatīvā ziņā uzskata 11. pāns, otrais punkts, tur tiek paredzēts, ka cenu pieaugums eh, drīkst balstīties tikai uz izmaksu pieaugumu. Tas man liekas pārāk stingri. Tur jāņem vērā arī tirgus attīstība un citi faktori, jo savādāk eh, vesela joma tiek ierobežota savā attīstībā. Un režīms e, sistēmiskai internalizācijai, e, tas ir tas, ko e, brokeri lielā mērā šobrīd arī aktuāli skata kā jautājumu. Esmu saņēmusi uzdevumu skaidri definēt tehniskajā konsultācijā, kā šie kriteriji ir kategorizējami. 61 eh, noteikts, ka tas ir sistemātiski un bieži darāms. Līdz ar to visi iesaistīto pušu eh, pie, pietiekami eh, bieži noteikta, un to ir iespējams tikai definējot sistemātiskos internalizators, un tam ir jābūt zināmam. Līdz ar to nav droši, kā ar MIFI 2 stāšanos spēkā, uh, tas, šī konsolidētā informācija būs pieejama. Līdz ar to jautājums, kā ESMO komisija nodrošinās, ka šie dati būs pieejami un uh, varēs veikt nepieciešamos aprēķinus. Tāpat arī kritērijas par uh, pietiekamu pamatu, nosakot absolūto robežu vērtību, kā min, uh, apakšējo slieksni, un lai nepieļautu to, ka uh, mazas firmas ar nelikvidiem produktiem automātiski tiek klasificēti kā sistemātiski internalizatori. Un vēl viena piezīme. Man liekas, ka attiecībā uz vairākiem jautājumiem, attiecībā uz dažādu režīmu kalibra, eh, kalibra, kalibrēšanu uh, Eh, likvidē tirgiem, eh, atteikuma režīmi un eh, pozīciju limiti, tur mēs absolūti miglā vēl esam. Un, dubulto apjomu limiti un tu vēl visu kaut ko var pieminēt. Pēc pilnvērtīgas MIFID spēkā stāšanās tas viss vēl mainīsies šādā situācijā nevar izslēgt, ka vienā vai citā gadījumā mums ir vēlāk jāpielāgojas. Un eh, tā, lai panāktu, ka regula dara to, ko mēs vēlamies. Un ja tas ir nepieciešams, tad rodas jautājums, kādas iespējas pastāv, cik ātri to var izdarīt, kādā veidā tiks nodrošināta parlamenta tiesība ievērošana un esme. Uh, Eh, gadījumā mums vienmēr tiek eh, sacīts, ka mums nosūtīs eh, teksta versijas tikai tad, kad ESMA valde to ir apstiprinājusi. Mēs esam nobažījušies, ka ja ESMA valde to apstiprinās, tad mums to pateiks, ka jūs tur nevarēsiet neko labot, jo valde jau ir apstiprinājusi. Līdz ar to es vēlētos tomēr lūgt jūsu sapratni attiecībā uz to, ka mēs kā parlaments Eh, nu, nevēlamies, ka mums vazājas deguna, mēs vēlētos tomēr iesaistīties. Es atvainojos, ka es garāk izteicos, es koncentrējos tikai uz pašu svarīgāko, vainīgi, protams, ir komisija, jo viņi divus deleģētos eh, tiesību aktus mums piešķir nevis vairāk kā simts, eh, ko viņu varētu darīt, līdz ar to man bija plašāk jārunā. Paldies! Thank you for... Paldies! par šo ļoti izsmeļošo prezentāciju. Analīze lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Varbūt kolēģi atcerēsies, ka iepriekšējā reizē, kad mēs runājam par MIFID un MIFIR vienā no skatīšanas reizēm, tad uh, tika sacīts, ka šis ir viens no būtiskākajiem divu likumdošanas aktu elementiem, un šodien tiek uh, minēts, ka tas ir arī apjomīgākais, un, un, protams, ka tas ir arī skaidrs no līdz šim dzirdētajiem komentāriem. Un šī priekšlikuma sarežģītība nedrīkst novērtēt par zēmu, tāpēc, tāpat kā es jau to iepriekš esmu darījusi, gribēju pateikties gan ESMA, gan komisijai par viņu izcilo darbu. Tas tiešām ir bijis izcils, un um, tik ātrā tempā izstrādā tehniskos standartus un uh, deleģētos aktus, ko prasa MIFIR un MIFID. Tas ir sarežģīti. Gribēju pateikties arī referentam Fēberkungam par to, ka viņš nodrošina, ka parlaments tiek pienācīgi iesaistīts šo divu otrā līmeņa aktu apspriešanā, tāpat arī ēnu referenti. Es uzskatu, ka mūsu diskusijas ir ārkārtīgi konstruktīvas, un es uh, ceru, ka tās noderēs arī komisijai un ESMA un to darbā. Uh, Ņemot vērā šī priekšlikuma apjomu un aptvērumu, es domāju, ka mēs varētu vēl daudz runāt par dažādiem jautājumiem, kas ar to saistās, bet šodien es gribēju aprobežoties ar četriem vispretrunīgākajiem jautājumiem misiju apspriešanai līdz šim. Un uh, otrā līmeņa diskusijās, manuprāt, tieši uz to vajadzētu koncentrēties. Pirmā no šīm jomām ir ļoti nepretrunīgā. Mm, investoru aizsardzības uh, lieta, kas, protams, uh, ietekmē visu nozari un iesaistītās puses ir norūpējušās, tāpat arī parlaments. Mēs zinām, ka MIFID 2 ir plānots nodrošināt, ka tie cilvēki, kas uh, sniedz finanšu pakalpojumus, to dara pēc labākās sirdsapziņas un savu klientu labāko interešu vārdā, kā arī uh, izvairoties no interešu konflikta, kas liek sasniegt šos mērķus. Mēs zinām, ka likumdošana nosaka apstākļus, kuros ir pieņemami investīciju konsultātiem saņemt kaut kādu informāciju no citām tirgus dalībniekiem. Tur tad iet runa par klasificētu informāciju, klasificētu raksturojumi, bet ir ārkārtīgi būtiski, lai šie izņēmumi būtu noteikti pēc iespējas šaurāk. Tāpēc es aicinātu komisiju grozīt šī brīža formulējumu, lai nodrošinātu, ka pastāv izsmeļošs sāraksts ar nelieliem nemonetāriem ieguvumiem. Šie ieguvumi, nodevas un maksas, kas tiek uzskatīti par tādiem, protams, uh, un tos saņem investīciju pārvaldnieki un portfeļu mm, pārvaldnieki. Tie drīkst tikt pieņemti tikai tad, ja ir eh, pie, pierādāms, ka tas eh, nekāda neietekmē pakalpojumu kvalitāti. Un šim testam ir jābūt pietiekami stingram, lai režīms vispār būtu jēdzīgs. Un Visbeidzot, um, daudz ir ticis diskutēts arī par to, vai investīciju pētniecība ir uzskatāms par um, šādu um, stimulu. Varbūt uh, jā, tad, ja par to notiek maksājumi, un tad, ja tas tiek uh, saistīts kopā ar citiem pakalpojumiem, piemēram, izpildi. Es zinu, ka esmu ir ļoti smagi darbojusies, lai definētu, ka uh, šie maksājumi par izpēti un izpildi ir atsaistīti un lai pieturētos pie šī principa ir jāņem vērā nozares bāžas. Es um, saprotu, ka komisijas uh, piedāvātais uh, teksts deleģētajā aktā balstās uz esmas ieteikumiem. Tomēr man ir jāteic, ka dažādi nacionālai regulātori atšķirīgi interpretē komisijas uh, tekstu. Daži uzskata, ka šī brīža teksts uh, aizliedz komisiju maksas dalīšanas nolīgumus. Citi uzskata, ka tas ir joprojām pieļaujams, bet mēs nevaram pieļaut situāciju, ka dažādās jurisdikcijās deleģētā akta tik fundamentāla daļa tiek atšķirīgi interpretēta. Tāpēc gribēju, lai komisija apstiprina, vai vienošanās par komisijas maksu sadali ir aizliegt vai nav. Protams, varbūt uh, šeit tika runāts par manevra iespējām un zināmiem standartiem, bet eh, šī manevrēšana nedrīkst eh, nākt eh, uz vienotā tirgus rēķina un juridiskās skaidrības rēķina. Otrs punkts, par ko es gribēju runāt, ir jaunā regulatīvā režīma ieviešana par preču atvasinātiem instrumentiem. Un, protams, ka sarunās mums S&D grupai tā bija prioritāte. Mēs gribējām nodrošināt, ka finanšu pakalpojumu sniedzēju spekulācijas eh, nepalielina pārtikas un eh, energonesēju cenas. Un, eh, protams, jaunais, jaunās pozīcijas ierobežo šo režīmu un panāk to, ka viens spēlētājs tirgu nevar dominēt spekulatīvi uh, attālinot cenas no tirgus vērtības, bet ESMA, protams, ir nāksies saskaties ar lieliem izaicinājumiem ieviešot pozīciju limitus, jo Eiropā šādu tirgus spēlētāju ir vairāk nekā 1300 un likvidākie tirgi aizsargā tos tirgus, kur ir ļoti nelikvīdi. Es saprotu, ka tāds ir arguments, lai noteiktu pamatlīniju 23% apjomā, Un nacionālajiem regulātoriem ir manevra iespēja noteikt šo robežu plus mīnus 15% uh, lielā diapazonā. Es uh, tomēr uh, nevaru piekrist šādam piedāvātājam risinājumam. Pašreizējā pieeja nozīmē, ka dažos tirgos viens tirgus dalībnieks var turēt 40% tirga, gandrīz pusi, un manuprāt, tas ir pilnīgā pretrunā direktīvas sākotnējiem mērķim. Uh, Es domāju, ka pozīciju limitiem ir jābūt daudz zemākiem un atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir argumenti, ka likviditāte var tikt apdraudēta. Ir jānosaka daudz zemāka pamatlīnija, piemēram, 10%, un tad nacionālajie regulātori varētu šo pamatlīniju palielināt, ja viņi ir pārliecināti, ka likviditāte ir apdraudēta. Uh, Vēl es gribēju pieminēt, ka mana uzmanībai tika pievērsta tam, ka esmu var izmantot uh, vienu pāntu MIFID direktīvā 57.3, lai radītu neizsmeļošu sārakstu ar septiņiem kritērijiem, kurus var ņemt vērā nosakot uh, kritērijus pozīciju limitu noteikšanai un nevis šo nacionālo iestāžu pieļautu rīcības brīvību 15% apjomā. Gribētos zināt, kāpēc tā. MIFID 2, protams, uh, ievieš arī pozīciju ziņošanas režīmu preču tirgiem, un dažu tirgu dalībniekiem ir jāziņo par pozīcijām, kuras uh, ir to turējumā. Komisija sniedz šo, komisijai šo informāciju sniedz 30 eh, eh, tirgus dalībnieki, un viņiem būs 3 eh, nedēļas laika, lai izpildītu šīs prasības. Manuprāt, šie uh, limiti ir pārāk augsti. Gribēju aicināt komisiju tos mazināt. Vēl viens punkts, par ko es gribēju parunāt, ir finanšu caurskatāmības režīms pirms un pēc pārdošanas darījumu. Un, protams, MIFID divi uzdevums ir veicināt caurskatāmākus finanšu tirgus un uh, tirgus regulācija, lai izvairītos uh, no traģiskās situācijas, kādu piedzīvojām pirms krīzes, kur neviens nezināja, kurš ar ko tirgojās, kuras kādam ir pozīcijas un tam līdzīgi. Tāpēc es uzskatu, ka mēs divi īstenošanai vienmēr jāmērķē uz lielāku caurskatāmību, nevis mazāku. Mums ir jābūt, uh, uh, pa, lai nodrošinātu tirgus pienācīgu funkcionēšanu, ir nepieciešama pēc iespējas lielāka caurskatāmība. Un Es gan nezinu, vai tas būtu pieejams uh, visiem tirgus uh, instrumentiem. Ja mēs apdraudēsim likviditāti atsevišķos tirgos, tad mēs kaitēsim uzņēmumiem visā Eiropā, kā tas tika minēts uh, laikā, uh, kad mēs uh, mēģinam uzlabot um, kapitāla savienību un uzlabot piekļuvi tirgiem. Tāpēc esmē ir ārkārtīgi grūts uh, no, uzdevums noteikt uh, limitus. Uh, šiem finanšu instrumentiem, un it īpaši nekapitāla tirgu, un es saprotu, ar kādiem iz, izaicinājumiem viņi saskars, mēģinot panākt līdzsvaru starp caurskatāmību un likviditāti. Bet eh, kā likumdevējs uzskatu, ka ir kaitinoši, ka mums par to nekas nav ziņots kopš pagājušā gada decembra, un kā situācija ir attīstījusies šajā ziņā, es eh, zinu, ka Šie līmeņi tika piedāvāti decembra konsultācijās un no sarunām ar citajām iesaistītajām pusēm. Es zinu, ka nav notikušas uh, diskusijas par to, kā vislabāk noteikt šos līmeņus, bet uh, no esmu mēs uh, līdz šim rītam gandrīz neko nebijām dzirdējuši. Un nedrīkst būt tā, ka uh, deputātiem būs beigās jādod savu piekrišanu tehniskajiem regulējuma standartiem, bet uh, mēs uh, informāciju saņemam tikai no otrajām rokām, no nozares pārstāvjiem, un tas uh, palielina risku, ka parlaments varētu nepiekrist uh, šiem tehniskajiem standartiem, tad, kad uh, mums tas būs jādara. Tāpēc es gribētu aicināt esmu un komisiju tikties ar parlamenta sarunvedēju komandu, lai apspriestu pirms un pēc uh, tirzniecības uh, caurskatāmības režīma. Vēl viena problēma ir sistemātiskie internalizētāji. Protams, es uh, izteikšos pēc iespējas ātrāk. Mēs uh, sākām ar 15 minūšu nokavēšanos un daudzas ir bija jau klāts. Protams, ka šī problēma jau ir pieminēta. Bet īsumā gribēju paust savas bažas par to. Es vēlētos, lai komisija skaidri teksta, deleģētā akta testā norādītu, ka sistemātiskie internalizatori var tikt izmantot tikai divpusējā tirzniecībā un to nedrīkst uh, izmantot plašākos tirzniecības darījumos. Vēlētos nodrošināt, lai komisija nodrošinātu, ka divpusējos darījumos, kas ir uh, notiek ar augstu frekvenci, uh, tiek ievēroti konkrēti noteikumi, un gal galā es gribēju aicināt nodrošināt to, lai strādājot pie šī tiesību akta, mēs izveidotu tādu regulatīvo režīmu, kas būtu pietiekams, lai mēs varētu risināt nākotnes izaicinājums, tad, kad parādīsies jaunas tehnoloģijas, jauna tirgus kultūra, tirgos necidīvi pieņemšanas rezultātā, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešams saskaņot visus šos režīmus, kad parādīsies izmaiņas. Paldies! You, to... Paldies! Man ir jāatgādina runātājiem, ka mums ir jābeidz šī diskusija 10.30, un mēs gribam dzirdēt arī kaut kādas atbildes. Tagad Vimbers kundze. Svinbērnas kundze. Uh, es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, bet jūs zinat, ka tas ir apjomīgs uh, priekšlikums un to ir ļoti grūti izdarīt kodolīgi. Un ko mēs pašlaik mēģinam pā padarīt. Mēs vēlamies uh, otrajā līmenī veikt ļoti rūpīgu šī priekšlikuma izskatīšanu, un tas attiecas gan uz esmu tehniskajiem standartiem, gan uz uh, MIFID 2 deleģētiem aktiem. Tas ir nepieciešams, jo mūsu kapitāla tirgi nav tik dziļi un tik uh, likvīdi kā citi kapitāla tirgi globālajā līmenī. Un es vēlētos, lai mēs šos noteikumus apspriestu tieši raugoties no šāda apstākļa ir nepieciešams uzlabot uh, kapitāla tirgus, to likviditāti, lai nodrošinātu efektīvu funkcionēšanu, nevis apturēt visu tirzniecību, jo mēs izveidosim kaut kādas nepareizas kritērijas. Tāpēc es uh, vēlētos, lai mani komentāri šodien tiktu traktēti šādā gaismā. Pateicos esmu komisijai par viņu uh, vēlmi ar mums runāt. Redzu, ka lietas ir mainījušās. Uh, un ka mēs uh, nesaņemam vairs to informāciju, kur saņēmām vēl pirms dažiem mēnešiem, pie tā es vēl atgriezīšos, it īpaši runājot par regulatīviem tehniskiem standartiem. Un es gribēju pateikties komisijai par tās atklātību un vēlmi apspriest deleģētos aktus tīpaši tagad, kad mēs saņemam jaunus teksta projektus ar grozījumiem, jo tas palīdz mums um, saprast, kā ir mainījusies jūsu domāšana un kā ir mainījusies reakcija uz dažādām problēmām. Tā kā mēs savu mandātu uzsveram ļoti, uzsveram ļoti nopietni, mēs tam cieši sakojam līdzi un uzskatu, ka šiem deleģētajiem aktiem tomēr pastāv vēl zināmas problēmas. Es īpaši gribēju teikt, ka vienā no šīm problēmām man šķiet, ka es esmu zaudējusi savos argumentos eh, trilogā dalību valstīm un uh, citi ar savu vairākumu uh, ir panākuši, ka viņu argumenti gūst virsroku. Protams, uh, tas attiec uz investīciju pētījumiem, ko pieminēja mani kolēģi, bet mēs esam atšķirīgās nostājās. Un, protams, ka politikā ir vajadzīgi kompromisi un nevienmēr mēs dabūjam to, ko vēlamies. Un, tomēr es neuzskatu, ka trialoga diskusijās mums uh, bija runa par to, ka mēs aizliedzām jebkāda veida izpēti kā stimulu, un uh, šo trilogu laikā es uh, savos argumentos uh, aizlieguma idejā zaudēju. Un tāpēc uh, uzskatu, ka nevajadzētu šeit iekļaut sārakstu, kurā parādās izpēte. Bet šī problēma bija neliela, jo, ja jūs salīdzinat izpētes izmaksas ar visu uh, aktīvu portfēli pārvaldībā, tad jūs un ar tiem darījumiem, kas nenonāk pie pārdošanas um, gadījuma, un tad es nezinu, kā jūs to novērtēsiet, ja tas nav pie aktīviem pārvaldībā. Tāpēc es esmu nobažījusies, ka tad, ja mēs te izmantojam citus mērījumus, tad mēs um, būtībā um, neatbilstam definīcijai. Tāpēc es vēlētos, lai izpēte tiktu iekļauta pie eh, kapitāla savienības eh, funkcionēšanas. Es eh, piekrītu, ka ir nepieciešama neatkarīga izpēta Eiropā, ir nepieciešams iedrošināt investīcijas uzņēmumos. Eiropas biežāk kotētajos uzņēmumos ir nepieciešams pētīt uh, tirgu, lai tas varētu darboties, bet ja ar MIFID 2 mēs to aizliedzam, es nedomāju, vai mēs to sasniegsim. Kapitāla tirgus savienība mums ir ideāla iespēja izveidot pozitīvu pieeju aizliegumu vietā, un manuprāt, tas nodrošinā daudz labākus rezultātus investoriem. Otra problēma, ko es gribēju pieminēt, ir saprātīga komercbāze. Kad mēs sākām strādāt 2010. gadā pie ziņojuma, tad visi teica, ka datu izmaksas Eiropā ir pārāk augstas, un, un tā, tā ir liela problēma investoriem. Tāpēc mēs cerējām, ka nonākot pie galīgā teksta, MIFID direktīvā mēs atradīsim risinājumu un definīciju, kas tad ir saprātīgs eh, komerc, eh, komerc, saprātīgi komercbāze. Ja komisija to saista ar datu sniegšanas izmaksām kopā ar citiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti, kas tiek atklāti sabiedrībai, tad es nezinu, vai tas atbilst mandātam, kas ļauj <clears throat> klientam izvēlēties, cik viņš par to ir gatavs maksāt. Tomēr es saprotu, ka šobrīd izmantotie formulējumi runā par to, ka ir jāatklāj izmantotā metodoloģija, nevis um, izmaksas. Varbūt mēs te pieļaujam pārāk lielas uh, atkāpes uh, un ļaujam neatklāt šo informāciju. Ja? Uh, tirgus dalībnieks uzskata, ka tā neatbilst tā interesēm, tāpēc aicinātu paraudzīties, aicinātu komisiju paraudzīties un papētīt, vai mums tur nav kaut kādas pilnīgi tukšas normas. Es aicinātu komisiju un esmu pieturēties pie uh, informācijas atklāšanas pirms un pēc darījumiem pēc iespējas vienkāršākā veidā. Uh, Es zinu, ka jūs to arī vēlaties, bet es nožēloju, ka mums nav rakstisku dokumentu vai neoficiālu dokumentu, kurus esmu parlamentam būtu izplatījusi. Papildus uh, likumīgajai pārbaudai, kas uh, tagad tiek veikta, ir ļoti ironiski, ka MISFID 2 uh, prasa no tirgiem caurskatāmību, kaut arī šīs, uh, šie noteikumi uh, tas veids, kā tie top, eh, ir pilnīgi necārskatāmi, vismaz parlamenta vai vērtējumā. Mans eh, viedoklis par RTS ir tāds, ka mm, šie standarti ir īpaši, ka tik bieži tiek eh, citāti ASV standarti, trešs standarti, bet um, tie nosaukumi tikai attiecās uh, uz uh, vislikvidākajām uh, obligācijām, tagad tas divreiz ir pagarināts, bet joprojām attiecas tikai uz vislikvidākajām obligācijām, tāpēc mums ir jāizvairās no ļoti konservatīvas pieejas un varbūt drīzāk laika gaidā ir jāpastiprina noteikumi, nevis jāizvēlas to, ka viena pieeja dar visiem no paša sākuma. Ir svarīgi atcerēties, ka reiz iet runa par uh, caurskatāmību pēc pārdošanas darījuma un tā neskar pirms darījuma posmu. Kaut arī nav skaidrs, vai tirgi varēs eh, šīs prasības izpildīt. Un, protams, es te varu ilgi runāt par dažādām uh, problēmām, kas uh, parādījušās kopš decembra, bet uh, mums ir jāmēģina šīs problēmas atrisināt. Un, diemžēl, nezinot detaļas, mēs uh, arī nezinām, vai uh, šī saskaņošana, kur jūs eh, piedāvājat, šī kalibrācija būs eh, samērīga un pamatota, un vai mēs eh, atrisināsim visas problēmas jaunajā priekšlikumā. Es ceru, ka jūs um, deta detalizēsiet savu pieeju, kā esat to solījuši, protams, ņemot vērā vairākas lietas. Pirmkārt, to, ka ne visi obligācija tirgi ir vienādi. Viena instrumentu klāse uh, nav piemērota uh, visām valstu parādzīmēm. Otrs, uh, ko es gribētu aicināt, izslēgt uh, tirzniecības darījumus zem 20 tūkstošiem eiro no analīzes kalibrācijā. Otrs, treškārt, es gribēju zināt, vai būs kritērija kalibrācijai un vai tā iekļaus emisijas apjomu un laiku, novērtējot SSTI Un visbeidzot, es eh, gribēju pārliecināties, vai jūs vispār šī režīma ietvaros varat eh, risināt eh, pakotņu tirzniecības darījumus. Es saprotu, ka datu trūkums šo noteikumu izstrādē ir bijusi būtiska problēma, bet es vēlētos, lai jūs izpētītu dažādas iespējas, jo ir finanšu institūcijas ar lielākiem datu resursiem, finanšu iespējām, kas varētu palīdzēt eh, kalibrēt šī, šos eh, tehniskos standartus. Un tāpēc es vēlētos, lai jūs eh, uzklausītu pēc iespējas vairāk viedokļu par to, kādas risinājumas varētu strādāt. Tā kā mēs tikko saņemam pirmo publisko dokumentu no ESMA, tad uh, man ir bāžas, ka otrs dokuments pēc tam, kad tas būs izgājis cauri likumdošanas procesam, apstiprināts valdē un būs publicēts, varētu turpināt saturēt kļūdas un parlamentam nebūtu liels iespējas vairs to labot. Un uh, korporatīvo obligāciju tirgus vai, piemēram, valsts obligāciju tirgus uh, nedrīkst būt uh, neveiksmīga eksperimenta tirgus. Paldies. Thank you, Cora. Lielas paldies. Kora van Vīdenhoisen. Paldies priekšādātāji. Es iesākumā tieši tāpat kā visi citi gribu teikt paldies komisijai un esmu Markusam Ferberam, kā referentam, protams, visiem kolēģiem par labu paveikto darbu līdz šim. Bet, nu, jāsaka, neesam vēl nonākuši pie fināla. Nē, man arī ļoti daudz jautājumu, un kā vienmēr, nu, tas, tas triks jau ir tās detaļās. Ja runājam par definīcijām, par kalibrēšanu, nu, tur arī nonākam pie problēmām. Nu, pāris jautājumu, kas varbūt jau tika uzdot, tos uzdev kolēģi, bet tomēr vēlos vēl vienreiz tos uzdot, nedaudz varbūt pārfrāzējot, tas parāda, kāda ir mūsu nostāja šai kontekstā. Pirmām kārtām gribu uzdot jautājumu FISMA ģenerāldirektorāta pārstāvim. Markus Verbers arī runāja par informācijas atklāšanu. Mēs atzinīgi vērtējam proporcionalitātes principu, kas iekļauts 58. pantā attiecībā uz šīs informācijas atklāšanas prasību kā jau referents arī minēja, 58. pantā otrajā punktā MIFID deleģētajā regulā eh, mandāts paredz, ka investīcija firmas, kas darbojas kā vidutāja, sniedz klientiem informāciju eh, un pieprasa maksu par produktiem. Ja šāda informācija ir pietiekamā pieejamībā, piemēram, attiecībā uz transakciju maksām uzcits kontekstā, tad investīcija firmas var to ņemt vērā aprēķinos. Mēs uzskatām, ka tas ir par daudz jo 78. apsvērumā par MIFID teikts, ka informācijas atklāšanas eh, iz, izmaksas eh, jau tiek uzskatīts par pietiekamām citu likumdošanas aktu kontekstā. Tagad prasīt, lai investīcija firmas vēl tālāk atspoguļo šī informācija par noteiktajām cenām būtu neproporcionāli. Turklāt praktiski tas būtu arī ļoti sarežģīti. Tāpēc gribu mudināt komisiju izvēlēties alternatīvu priekšlikumu un pieju, lai pārliecinātos, ka visas izda, viss izmaksas tiek atspoguļotas klientam. Man jau tālāk jautājums esma par likviditātes noteikšanu eh, fiksētiem ienākumiem. Man liekas, teksts ir visai neviennozīmīgs, savā pieejā tiek tad, kad tiek runāts par likviditātes noteikšanu. Tiek prasīt it kā uz katru instrumentu atsevišķu balsīts izvērtējums, tālāk arī uz instrumentu eh, kategorijām balsīts novērtējums. Kas tad notiek šobrīd ar fiksētu ienākumu nu, noteikšanu šobrīd? Tātad noteik, tiek noteikts attiecīgs kategorijas atšķirībā no tā, kad instruments ticis laists apgrozībā. Un tad savukārt notiek arī atsevišķi vērtējums pa instrumentiem katra atsevišķie instrumentu kategorijā. Šāda veida atsevišķi izvērtējuma pieeja, manuprāt, būtu labākā, un tas labāk varētu konstatēt katra instrumenta idiosinkrātijas šāda režīma kontekstā es gribētu vaicāt, kāds ir jūsu viedoklis par to, cik praktiski piemērojama ir šāda mm, pieeja, kur tiek skatīts katrs instruments atsevišķi. Vai jūs uzskatāt, ka šāda pieeja būtiski uzlabotu precīzāk mm, informācijas precizitāti? Tālāk jautājums par likviditāti un izņēmumiem pakotnējiem lieliem. Li li li li li li li li instrumentu kopumiem. Tiek skatīts, ka šāda veida pakotnes izmantot instrumenti tiek skatīts kāds višķi kategorija un jāpārliecinās, ka netiek uh, radīts risks um, pārliekam cenu kritumu un tam līdzīgi. Vai esmu uzskata, ka viņiem ir mandāts līmeņa, pirmā līmeņa tekstā definēt uh, pak, šādas pakotnes kā atsevišķu instrumentu kategoriju un attiecīgi noteikti atlaids? Ja šāda veida instrumentu kopina tiek uzskatīta par atsevišķu kategoriju, tad tādā gadījumā gribu vaicāt lūko, kāds ir esmas viedoklis pirmām kārtām par tirzniecību konkrētajā vietā prasību. It īpaši tajos gadījumos, kad nevisi instrumenti tiek tirgoti tomēr vienā konkrētā vietā, jeb vismaz nevienā un tajā pašā vietā. Un otrām kārtām, vai tad šāds e, instrumentu kopums tiek uzskatīts par nelikvīdu, ja viens komponents ir nelikvīds, vai ja lielākā daļa instrumentu ir nelikvīdi vai ir kaut kāds maksimālais slieksnis, nu, piemēram, ja, kop, ja šajā kopumā ietilpst vairāk kā x skaits komponentu, vai tad tādā gadījumā, ja, nu, lūk, kaut kāda konkrēta daļa no tiem ir nelikvīda, visu pakotni tiek uzskatīt par nelikvīdu. Tālāk šie pārskatāmības atkāpes, vai tad tādā gadījumā tiek piemērot šī prasība, tad, ja viens instruments atbilst konkrētās pārskatāmības prasībām, jeb ir lielākā daļa. vai kas notiek tad, ja, piemēram, tikai viens instruments Eh, nu, neatbilst, piemēram, šīm prasībām. Un pēdējais jautājums jau mazliet citā formā tiek tika uzdots, to šķiet uzdeva analīza daudz, par pirmstietniecības atlaides režīmu. Tas, protams, ir ļoti svarīgs, lai novērstu pārliecīgu risku tirgus dalībniekiem. Daudz norādīja, ka sliekšņi SSTI un citiem būtu jāsamazina. Daži, piemēram, ierosināja samazināt slieksni uz 50% punktu, bet vai jūs uzskatāt, kā esmu, ka ir nepieciešams šāds samazinājums un vai tam nebūs cita veida e, sekas? Neparedzēts sakas, es uzskatu, ka agrīna vai vismaz periodiska pārskatīšana attiecībā šīm likmēm un sliekšņiem ir ļoti svarīgi, svarīgi, lai novērstu neparedzētu sekas. Un Ferberkungs arī vaicāja, cik ātri tad tādā gadījumā tas būtu izdarāms, jo, manuprāt, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, nedrīkstam kaitēt nu, tirgumu radīt sekas, ko neesam paredzējuši radīt. Vai, piemēram, ir iespējams pārkalibrēšana tik pa sešiem mēnešiem līdz brīdim, kamēr tiek saņemts pēdējais pārskatījums par visu šo dokumentu pakotni, jo šobrīd diskusijas ir ļoti plašas par dažādiem slēgšaniem un tā tālāk. Un, beidzot, ko esmu domā par tirdzniecību, kas ir ar apjomiem zem 100 tūkstoši eiro attiecībā uz fiksētas ieņēmumu vērtspapīriem, ir īpaši ņemot vērā, ka parasti apjoms šāda veida tirdzniecības darījumiem ir krietni mazāks nekā minētā summa. Thank you. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Fabio de Masi. Priekšsādātā pateicos. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Paldies ESMA, paldies komisijai, paldies referentam un visiem šiem ļoti pieredzējušiem ēnu referentiem, kas strādā pie šī jautājuma Es savukārt runāšu tikai ar preču tirgus atvasinātajiem instrumentiem, jo tie ir svarīgi reāli ekonomikai, pirmām kārtām par pozīciju ierobežojumiem. Neskatoties uz vairākiem uzdotiem jautājumiem par šo jautājumu, esmu tomēr runā par 40%. Manuprāt, tas neatbilst pirmā līmeņa mērķiem, jo tur limits tiek noteikts, ka pamatots uz eh, kopējo piedāvājumu. Un tāpēc es nezinu, kāpēc tirgotājiem vajadzētu, piemēram, eh, nu, būt spējīgiem nodrošināt pārāk vienu trešdaļu tirgu, lai aizsargātu likviditāti. Manuprāt, gluži otrādi, tas varētu pat skādēt, radīt lieku cenu svārstību un destruktīvi ietekmēt atrasināto instrumentu tirgu. Bet es, protams, saprotu arī tos argumentus, kas tiek šeit izteikts attiecībā uz likviditāti, ko izteica Ferberkungs atsevišķos tādos gadījumos, kad ir ļoti zems liekšņi un tas var kaitēt tirgumu. Manuprāt, šo problēmu varētu atrisināt ar atlaidēm, ko tad piešķirtu nacionālais uzraugs. Un, nu, protams, ar attiecīgu pamatojumu un apstiprinājumu nu, no esma puses. Turklāt es arī dzirdēju, ka pastāv diskusija par šo pamatlīniju, ka pozīcija ierobežojumi būtu jāpārvieto arī uz, uh, nu, ne tikai piedāvājumi, bet arī citur. Tādā gadījumā, protams, šis slieksnis arī būtu būtiski jāsamazina, lai pārliecinātos, ka ir vienlīdzīga tirgus aizsardzība. Jo šīs atklātās intereses, protams, ir krietni plašākas nekā tikai atvasinātie instrumenti un ar tiem saistītie tirgi. Un tāpēc šis jautājums ir jāskata, vai tas tad tā notiks, ja tās ir tikai diskusijas, un kāds tad gal galā ir komisijas viedoklis par to visu. Otrām kārtām par pozīciju um, ziņojumiem. Tur šos liekas arī vajadzētu samazināt no 30 līdz 10, tā tiek runāts, at, atšķirība, mm, atkarībā no tā, cik tātad dalībnieki ir šai grupā. Komisija joprojām uzskata, ka tas nav tas vēlamais variants. 88. pantā ir skaidrs noteikums um, par to, ka, ja ir ļoti daži dalībnieki, tad uh, pozīcijos nav jāpublicē Pieredze turklāt rāda, ka nekāda veida mm, kaitiem nenodara tad, ja šeit slieksnis ir zemāks e, šī ziņojuma, ziņojuma iesniegšanai. 20% varbūt jānodrošina tāpēc, lai nodrošinātu kaut kādas nākotnes konkrētas tirgus un darījumus arī tajos gadījumos, kad, piemēram, tirgotāji ir mazāk par 20 nu, vai 10, lai nodrošinātu pārskatāmību. Lielas paldies! Thank you, Sven Giegold. Giegold kungs. Well, uh, thank you, Chair. Priekšsēdētāji pateicos. Paldies komisijai un ESMA par šo ļoti sarežģīto darbu. Kolēģi jau pieminēja ļoti daudz no jautājumiem, un tāpēc tos neatkārtošu, bet tāpat laikā gribu teikt pirmām kārtām lūkumu. Par investoru aizsardzību runājot. Mēs uzskatām, informācijas publiskošanas noteikumi, kas šeit tiek ieviesti un kas nāk no esmu puses kā ierosinājums, atbil, atbilst tam tekstam un domai, par ko nobalsojām. Turklāt gribu norādīt kolēģiem un pārsvarā Kejai tieši, ka nav tāda priekšlikuma kaut ko aizliegt. It īpaši attiecībā uz pētniecību Nē, tiek runāts par to, ko iespējams darīt, aizklājoties ar kaut kādu citu, nu, tādu jomu. Aizlieguma nav, ja jūs vēlaties veikt pētniecību, tad par to ir jāmaksā. Un tad pētījums ir jāpasūta atsevišķi, un nedrīkst ļaunprātīgi to izmantot, nu, kā tādu nu, pamudinājumu rīkoties pretējumu godīgumu principam kvalitātes uzlabošanas kritēriji savukārt arī te tik minēti, Mēs ierasinām tos iekļaut 47. pantā. Tā kā tas pirmajā līmenī paredzēts par pozīciju ierobežojumiem. Gribu uzsvērt to, ko pieminēja referents un arī vairāk cita runātāja, respektīvi. Um, turklāt vēl vēlos pieminot vienu papildus lietu, kas, manuprāt, rada bāžas lielā mērā Un tas ir interpretēšanas jautājums viena kontrakta gadījumā. Šī interpretēšana beigu beigās var novest pie renacionalizācijas un ekspostu kontrols no ESMA puses tikai. Nu, tas, manuprāt, nebūtu īpat labi. Un savukārt interpretēšana šim vārdam same contract, eh, nu, pavisam loģiskā kārtā ir pretrunā ar apsvērumu 103, numur 131, MIFID. Un ir pretrunā arī ar citiem punktiem direktīvā, kur skaidri un gaiši pateikts, ka ir jāizvairās no dažāda veida apiešanas un interpretācijas attiecībos to, ka sen kontrakts, šie vārdi nozīmē juridiski tieši to pašu um, kontraktu, jeb tādu tipu kontraktu. Kop, kopsavilkumā draudi ir iekš tā, ka viss šis, uh, viss šī sistēma beigās tiks limitēta, jo ir atsevišķi kontrakti, kontrakti, kas nav pietiekami likvīdi, lai viņi tiktu pakļauti šim regulējumam. Uh, Un tā rezultātā varam nonākt pie situācijas, kur likvīdie preču kontrakti netiks regulēti. Un vadlīnijas, kas iekļautas standartos, nepiedāvā skaidru apliecinājumu tam, ka šāda veida kontrakti tiks regulēti, bet mēs taču tā kolektīvi saviem vēlētājiem apsolījām. Pēc tam, kad noslēdzās diskusijas par MIFID. Tātad pēc gara un burta mums vajadzētu šeit rīkoties. Tehniskie standarta deleģētie akti, um, šies ierosinājums neparāda, ka kopējais mērķis, ko mēs paudām visi kopīgiem spēkiem nobalsojot par to, patiesi tiešām tiek sasniegts. Un tāpēc mm, jāapšauba arī tādā līdz ar to šī parlamenta vispār reputācija un Eiropas Savienībai vairs nevar uzticēties kā tādai, vai vismaz nevar uzticēties tās spējai nodrošināt tādu regulējumu attiecībā uz tādām pārliecīgām spekulācijām, kas mm, izkropļo tirgu šādos, mm, šais ļoti jūtīgajos preču tirgos. Un tāpēc, nu, man ir jāizsaka lūgums, lai jūs uzlabojat šos jautājumus tāpat laikā atzīmēju, ka, lai arī no dažādām grupām ir izteikušies referenti, šie jautājumi tika pieminēti gandrīz visās uzstāšanās reizēs, bet jūs nesat pavirzījušies uz priekšu ne par centimetru. Uh, Es neredzu, ka jūs esat kaut kā rēģējuši uz mūsu ieguldījumu tādēļ. Es zinu, ka jūsu darbs nav viegls. Jums ir šī uzraudzības valda no vienas puses, no otras puses izstrādāt kompromisus, komisija arī vēl tur tajā visā ir iekšā, un tad šis stūbais parlaments, kas prasa vēl kaut ko mainīt. Nē, situācija, protams, jums nav viegla, nē. Bet, nu, tāds, nu, Stīven, ir jūsu darbs, jūs pats pieteicāties uz to. Un tāpēc es patiešām domāju, ka visi šīs ļoti dažādie komentāri ļoti labi parādīja ka pastāv, nu, līdz ar to tad draudi, ka mēs nevarēsim to visu pieņemt. Jums jāuzklaus šīs atbildes. Nu, vismaz jānāk klājā ar pamatojumiem, kāpēc šāds izmaiņas nav iespējams. Un ja tāda būs tendence kopumā, tad tas radīs problēmas. Es vēlos to pateikt skaidri un gaiši. Un es nevaru iedomāties, ka visas grupas, kas šādā veidā runā par problēmām, tad beigu beigās varēs pieņemt šo rezultātu, kurā jūs nerēģējat uz mūsu izteikumiem attiecībā uz virkni problēmām. Un visbeidzot, gribu uzsvērt vienu lietu, kas man tie, manī tiešām rada bažas. Viss, ko daram šeit attiecībā uz investoru aizsardzību MIFID kontekstā, šobrīd tiek apdraudēts, jo IMD sarunu noslēgšanās varētu nozīmēt to, ka jūs savas preces varat vienkārši iekļaut apdrošināšanas kontraktā. Un tad viss šis otrā līmeņa darbs tie, tiek eh, faktiski ignorēts, jo tie neiekļausies šai līmenī. Uh, nu, piemēram, visu šī informācijas publiskošanu tā tālāk, jo otrā līmeņa režīms ir daudz vājāks, un tāpēc gribu aicināt komisiju ņemt vērā trīs aģentūru ieguldījumu nopietni. Es zinu, ka tad, kad es tiekos ar jums, kas atbildīgs par MIFID, jūs mājiet ar galvu, jūs piekrītat, ka pastāv problēma, jā. Un jūs arī sakat, ka to, no tā var izvairīties, izmantojot IMD, bet komisija tāpat laikā nerīkojas trialogu kontekstā par IMD. Es nedzirdu, ka jūs aizsargātu šīs uh, juridiskās saistības nodrošināt ekvivalents noteikums MIFID 2 regulētajiem produktiem un MIFID regulētajiem pro produktiem un precēm. Nu, komisija runā taču ar vienu balstu, taču ir jāklausās līgumā, jāizstāv līgums. Nu, tad gal galā es gribētu aicināt komisiju aizstāvēt to, par ko mēs visi kopā esam vienojušies. Uh, IMD divi sarunās tāpat Visa šīs diskusijas par investoru aizsardzību šķiet visai neliederīgas un liekas, ja jūs varat vienkārši pārstrādāt, pārveidot šo produktu mazliet citā formā, un tad vairs nav nekāds otrais līmenis, nav nekāda informācijas publiskošanas pienākuma, nekas. Un tad mēs muļķojam paši sevi. Un es no komisijas gribu zināt, lūko, kāpēc tās neaizsargā tie, tiesību aktu ievērošanu. Thank you. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Un tātad daudz ļoti būtisku, politiski svarīgu jautājumu jums, protams. Jā, šis eh, preču un atvasināto instrumentu līguma tirgus, protams, ir tāda problēma, kas skar mūs visus. Nu tad gribu zināt, kāda ir komisijas reakcija? Jūs dzirdējāt ļoti daudz skaidru komentāru, vai nu man tie tagad te jāatkārto? Gribu arī pievienoties tiem, kas lūdzu precizējumu attiecībā uz interpretēšanu. CSE liegumam, aizliegumam vai neaizliegumam. Es saprotu, ka tāda aizlieguma nav, bet es tomēr gribētu, lai komisija tad to apstiprina. Nu, gribu pieminēt vēl vienu lietu, par ko vēl netika runāts. Bažas attiecībā uz ietekmi, ko varētu radīt šī datorizētā tirdzniecība uz valsts parādu tirgiem. Un tad, nu, jautājums, vai komisija uzskata, ka vajadzētu šos tirgus specifiski aizsargāt pret neparedzētām šādas tirdzniecības sekām. Lūdzu. Nu došu vārdu komisijai un esma. Paldies, priekšsādātāji! Par šiem svarīgākajiem jautājumiem, ko pieminēja eh, referents un lēnu referentu runājot. Pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi dzirdēt jūsu viedokļus, pirms mēs finalizējam tekstu. Uh, Un tagad eh, un pievēršamies eh, diskusiju specifikai. Un te nu gribu teikt, lūk, par investoru aizsardzību runājot. Ir tīpaši šis jautājums par to, kā rīkoties pētniecības gadījumos. Es gribu teikt, ka pirmā līmeņa teksts aizliedz šāda veida pamudinājumus kas varētu likt rīkoties pretēji godīguma principam. Nu, un, protams, ka šis aizliegums ir e, jārespektē arī otrā līmeņa pasākumos un šī teksta piemērošanā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu radīta skaidra definīcija par to, kas uzskatāms par šādu pamudinājumu. Lai pārliecinātos, ka šis aizliegums tiek atbilstīgi ievērots portfeļu pārvaldnieku darbībā un tiek piemērots ko korekti. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc esmu savā tehniskajā, savās tehniskajās konsultācijās ievieš un runā par mehānismu, par to, kā pētniecība var tikt veikta, kā jārīkojas, kā to apmaksāt, tā, lai to nevarētu uzskatīt par šādu pamudinājumu rīkoties pretēji godīgumam. Nu, un tad mērķis, ko tas tādējādi piepildās, tas mērķis, ko esam apsprieduši ar jums un nacionālajiem ekspertiem EGST. Tāpat arī gribu teikt, ka kopš 2008. gada, kad nu, bija komisijas eh, paziņojums, komisija teica, ka pētniecība tiek uzskatīta par šādu pamudinājumu rīkoties negodiem, un attiecīgi bija arī dokumenti, kur tika izteikta līdzīga pieeja, un tagad Es domāju, ja mēs sakam, ka šī pētniecība vairs netiek uzskatīta par šādu pamudinājumu, tas nozīmētu politikas maiņu. Nu, varbūt, ka padomu parlaments to vēlas panākt, bet tas nozīmē, ka mums ir jāmaina pirmā līmeņa teksts attiecībos konkrētajiem jautājumiem par CSA. Jūs zinat, ka ne, tehniskā, ne tehniskās konsultācijas, ne dažādās tekstu redakcijas, kas eh, tiek izplatīts par deleģētajiem aktiem, ietver definīciju par to, kas ir CSA, jo tas nav šī darba pamats. Darba pamats ir definēt, kad pētniecība tiek uzskatīta par pabudinājumu rīkoties pretēji godīgumam, kad nē. Ne Un tāpēc principi ESMA tehniskajās rekomendācijās, lūk, šī pārskatīšana un atsaistīšana, šie principi tiek izmantoti teksta redakcijā. Un tāpēc es pat nezinu, kas tad īsti šis CSA ir, jo CSA jau ir, tiek definēts ļoti dažādi atšķirīgās dalību valstīs. Un tāpēc jautājums e, ir tāds, ko mēs nevaram šobrīd atbildēt. Darba pamatā ir, nu, gal, definēt, kāda pētniecība netiek uzskatīta par šādu pamudinājumu rīkoties pretēji godīgumam. Uh, Um, portfeļu pārvaldītājiem. Ja runājam par izmaksām un izmaksu atspoguļojumu uzcit konkrētā ko, kontekstā, te jau tika ierocināts komisijai šo jomu skatīt, lai, izstrā, lai radi, radītu vienādas spēles noteikumus, un mēs pie tā strādāsim un ņemsim, protams, vērā arī jūsu uh, komentārus uh, tehniskajā darbā par preču atvasināto tirgu un deleģētajiem aktiem. Ehm, te vēlos teikt lūko. Protams, ka tad, kad izvērtēsim visus šos jautājumus, daudz skatās uz ASV sistēmu, bet mūsu tirgi ir atšķirīgi un arī mūsu noteikumi attiecībā uz pozīciju ierobežojumiem ir citādāki jo viņiem ASV, piemēram, nu, kaut kāda 20 liela kontrakta ES, te runājam par tūkstošiem kontraktu, un visi šie elementi jāņem vērā tad, kad kalibrējam prasības, un to arī darīja ESMA. Un šobrīd mēs uzskatām, ka tieši tā arī ir jārīkojas. Par SI, jeb sistemātiskiem internalizētājiem kurā gadījumā tie ir appusēji, kad tie ir, kad nav appusēji, pirmā līmeņa tekstā sistēmas tie internalizētāji tiek uzskatīt par appusējiem, eh, appusējām parādībām. Nu, mums līdz ar to jāpiernās, jāpieturās pie pirmā līmeņa teksta. Priekšādātāji jautājums par datorizēto tirzniecību un ietekmi uz valsts parādu tirgu. Šie jautājumi tiek skatīti ESMA līmenī, un tas notiek jau tajā brīdī, kad ESMA piedāvāja tehnisko palīdzību, un šai kontekstā secinājums tika panākts tāds, ka nevajadzētu radīt kaut kādu specifisku sistēmu, kas attiektos uz valstu parādiem, ja runājam par šo augstas, um, respektīvi šo ļoti biežo, jeb datorizēto tirzniecību, jo tas izriet jau at, attiecīgās prasības izriet no pirmā līmeņa teksta un kalibrēšana, kas notika, mm, ko veica ESMA, jau ņem vērā šo tirzniecību un šos dažādos tirgus. Jo esmu, protams, pētējumā iekļāva arī valstu parādu tirgus. Un, uh, nobeigumā vēlos teikt vēl lūko. Mēs augstu vērtējam visus šos komentārus, tāpat arī labprāt saņemsim tālākus komentārus no parlamenta deputātiem. Mūsu kopīgais mērķis ir pārliecināties, ka otrais līmenis atbilst pirmajam līmenim un ka otrais līmenis piedāvā juridisku skaidrību un drošību, tieši tā kā jūs teicāt. Daudzi no parlamenta izteicās, ka ir vajadzīgs konsekventi piemērot noteikums visā Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Mēdarkungs. Mējarkungs, paldies, paldies ekonu dalībniekiem par to, mm, komitejas locekļiem par to, ka viņi padalījās savās domās par visiem šiem jautājumiem. Pēc mirkļdošu vārdu arī Rodrigo re, iespēja rēģēt uz pāris komentāriem, bet pirmām kārtām ļaujiet man rēģēt uz tādiem vispārīgāk raksturu jautājumiem. Tika izteikti priekšlikumi. Uh, par, un idejas par to, ka nav pietiekams pārskatāmības darbā. Un ka vajadzētu nonākt pie tādām skaidrākām nostājām, kam jābūt pēc iespējas pārskatāmām. Mēs vēlamies šīs diskusijas tā kā šodien šeit turpināt. Esam to darījuši iepriekš, un mēs pilnīgi noteikti vēlamies diskusijas turpināt, bet mums ir jāsaprot vienlaicīgi arī tas, ka tāpēc, ka mēs esam 28 valstu pārstāvi valde, daudz no tiem jautājumiem, par kur runājām šodien, joprojām vēl tiek apspriest arī valdē, un tāpēc Mēs varam tikai norādīt tās versijas, par ko tiek runāts, bet mēs nevaram izvēlēties kaut kādu vienu vai otru versiju, jo šobrīd diskusijas vēl nebūtu, valdē pat nav noslēgušās. Un tam ir vajadzīgi vispirms vēl valdes apstiprinājums, lai varētu nākt par kaut ko vienu. Par tehniskiem standartiem runājot, rēģējot uz Ferberkunga prasību, jā, esam paredzējuši Un tieši tāpēc arī ir šie tehniskā forma un tehniskai standarti, ir iespēja vēl koriģēt, pielāgot šo standartu tad, kad redzam, kā šie standarti darbojas. Un tāpēc nav vajadzīgs atgriezties eh, pie fundamentālām pirmā līmeņa izmaiņām. Un tātad šī iespēja koriģēt te, mm, tehniskos standartus pastāv, varam tos pielāgot, bet šim korekcijas procesam parasti jāielgst kāds gads aptuveni. Turklāt gribu atbalstīt to, ka šim procesam uh, nevajadzētu būt kā tādai eksperimentēšanai, nē, tāpat laikā tehniskiem standartiem ir mm, jābūt atbilstīgiem tirgus attīstībai, un es, mēs esma, esam apņemības pilni to arī nodrošināt, sekojiet līdz tirgus attīstībai, tad, kad MIFID eh, sāk mm, tiek īstenota. Tālāk par konkrētiem jautājumiem. Par pēcimniecības pārskatāmību. Pilnībā vēlos uzsvērt to, ka te ļoti konsekventi vēlamies rīkoties ar kapitāla tirgus savienības principiem pārskatāmība obligācija tirgu palīdzēs uzlabot visu šī tirgus pārskatāmību un turklāt, e, nu, jāņem vērā, ka obligācijas, protams, ir kaut kas pilnīgi cits nekā paškapitāla vērtspapīri. Un tāpēc ir e, jāsaprot, ka, lai kāds ir nebūs gala priekšlikums, tās obligācijas skaits, kas tiks pakļaut šim pirms un pēcniecības pārskatāmības principam, būs salīdzinoši neliels pēc skaita. Mēs runājam apmēram par 2000-2500, varbūt, e, nu, kopējā 50 tūkstošu kontekstā. Tas nozīmē, ka tikai daļa no obligāciju tirgu tomēr tiks pakļaut šim pārskatāmības režīmam. Mēs pagātnē esam ļoti skaidri izteigušies eh, par to, ka esam gan runājuši gan par kofiju, gan par nīviju. Novembra, mēs atvainojos, decembra versijā tekstā mēs runājam šo topiju vārdu, bet mēs joprojām pētam abas iespējas Vai nu tas būs šis kofija variants. Jeb varbūt šis atsevišķais instrumentu izvērtējums. Jāsaka, tirgu arī nav vienotas nostājas attiecībā. Esam saņēmuši spēcīgas pārliecinošas vēstules no atsevišķiem tirgus dalībniekam, kas uzstāv uz kofiju, citi savukārt saka, ka nē, vajag noteikt šo IBM Nu, līdz ar to mums kā valdē nāksies pieņemt lēmumu, bet jāsaka, šobrīd es nevaru jums dot nekādu noteiktāku viedokli, jo par to diskusijas turpinās, jo šis jautājums nav vienkāršs. Un būs beigās jāpieņem tāds visai vietas lēmums, nu, nu redzēsim, kā tas valdē veiksies. Tālāk par konsekvences ar prips un uzsits. Mēs atbalstam to, ka prips dokumentu informācija vai uzsits dokumentu informācijas gadījumā uh, jātiecina MIFID 2 prasības, savukārt mēs zinām, ka USIT prasības savukārt vēl neatbilst MIFID 2 prasību līmenim par informācijas precizitāti. Un tātad te jāsaprot, ka ir pirmā līmeņa pārmaiņas, un tad mērķis, protams, prātā ir tas pats, mēs vēlamies saskaņot PRIPS, MIFID 2 un USIT. Bet tam būs vajadzīgs tālāks darbs, vismaz no USIT puses par pētniecību un šiem pamudinājumu rīkoties pretēji godīgumam. 2010. gads pirmām kārtām konstatēts un tika konstatēts, ka, lūk, pētniecība ir šāds pamudinājums un eh, to uzskata arī esma turklāt. Mēs toreiz ne, neiekļāvāmies demat, debatēs par CSA, jo tieši tā kā jūs teicāt, tas nav juridiski definēts termins, un tāpēc mēs negribējām par to runāt. Atsevišķi CSE varbūt atbilst eh, šeit jūsu teiktiem, bet citi nē. Uh, Un tā kā tas nav tāds definēts termins, tad mēs šajās debatēs neiesaistījāmies. Rodrigo, došu tev vārdu. <clears throat> Uh, the, uh... Jā, paldies, vēlos atbildēt uz jautājumiem pārsvarā par preču atvasinātajiem instrumentiem un transakcijām. Šeit bija vairāki komentāri, kurus izteica lielākā daļa deputātu par vispār šie plus 25% plus mīnus 15%. Jā, tik tiešām esam liels pūls pielikuši pie tā, lai pieslīpētu šo sistēmu. Neesam eh, atraduši labāku sistēmu, kur eh, ir spēja tikt galā ar ļoti lielu diapazonu pozīciju eh, ierobežojumiem, kas būtu piemērot šiem preču atrasinātiem instrumentiem un noteikti vienu vienotu režīmu Eiropā. Mēs cenšamies strādāt pie tā, lai uzlabotu šo sistēmu. Jā, ir skaidrs, ka dažiem nelikvidiem līgumiem pat 40% no kopējā tirgus var būt zems skaitlis, jo dažkārt ir ļoti tāli norēķina datumi, kur ir tikai daži dalībnieki un katram pēc definīcijas ir pusi tirgus. Nu, protams, ja viņi izmanto hedžingu, tad nebūtu ierobežojumi, bet eventuāli tas varētu arī eh, apdraudēt tirgu, bet mēs cenšamies strādāt tālāk pie kritērijiem, ko nacionālām iestādēm būtu jāizmanto, izlemjot, kur no tiem jāpiemēro, kuro gadījumā tie tiešām ir, ka cilvēki, kas komentē par šiem limitiem, eh, eh, komentē, piemēram, spot mēnesu pārtiks precēm ar 40% limitu, un tas nav tas variants, par kur mēs domājam nosakot šo diapazonu. Ir svarīgi ņemt mērā to, ka nacionālām kompetentējām iestādēm būtu šie ierobežojumi jānosaka pārdomāti, pielāgojot tirgus situāciju. Ir svarīgi atcerēties, ka šiem limitiem nav jābūt statiskiem, tie ir, tos ir iespējams pār, pārvietot, pielāgot un tādējādi varēs atrisināt dažas no problēmām, kas eh, ir radušas, bet mums ir jāsaprot, ka liela daļa no šiem eh, līgumiem ir tiešām nelikvīdi. Tur ir ļoti mazi līgumi, ļoti maz dalībnieku. Bija specifiska diskusija un Gigoldkunga jautājums arī par to, vai šādu uh, definīciju par e, tādiem pašiem kontraktiem varētu novest pie renacionalizācijas. Protams, ka šajā gadījumā ESMA atzinums ir ļoti svarīgs. Ir svarīgi arī atcerēties, ka pat bez e, juridiska mandāta uh, ESMA atzinums ir bijis eh, ļoti noderīgs eh, nodrošinot konverģenci starp nacionālām kompetentajām iestādēm. To mēs šobrīd, piemēram, izmantojam eh, pirms tirdzniecības, caurskatāmības atteikšanās gadījumos, Līdz ar to mēs nezinām īsti, kā tas nākotnē darbosies, bet līdz šim tas ir ļoti efektīvi bijis, lai izvairītos no renacionalizācijas vai pārāk lielām atšķirībām starp dažādām dalību valstīm. Varbūt tad vēl pāris elementi, kas tika pieminēti par papildus aktivitātēm. Ferberkunga jautājums, kurš mērīs tirgu, kas būs. Uh, denominators papildus darbībām. Un, protams, mums pietrūkst eh, pilnvarojuma veikt statistikas eh, uzkrāšanu par šo, jo mēs jau strādājam pie šiem jautājumiem, meklējot potenciāls risinājums, kas varētu ļaut veikt šādus aprēķinus par eh, pakešu darījumiem. Eh, tas ir ļoti aktuāls jautājums, un jūs uzdevāt visus pareizos jautājumus eh, par to, vai šeit ir kvalifikācija vai nē. Atklāt sakot, šeit ir tiesiska problēma definīcijā, it īpaši pirms tirzniecības caurskatāmības režīmam, kā tos salikt kopā ar pirmo līmeni, nu tas vēl joprojām nav atrasināts. Es ne, nevaru jums atbildēt, kā īsti mēs to risināsim. Šeit tik tiešām ir daži juridiski ierobežojumi, kā skatīt pakašķirzniecības eh, problēmas, bet mēs mēģinām atrast risinājumu. Un vēl viena lieta par caurskatāmību pirms un pēc tirdzniecības caurskatāmība, vai tur ir jābūt atšķirībai vai nē, vai sliekšņiem jābūt atšķirīgiem, tik tiešām tas ir viens no elementiem, eh, ko mēs šobrīd izvērtējam, kurā, cik lielā mērā būtu jābūt atšķirīgiem sliekšņiem, eh, šādām atšķirīgām koncepcijām pirms tirdzniecības un pēc, un cenšamies atrast tādu režīmu, kas darbojas un kas uzlabo kopīgo režīmu. Paldies! Paldies! referents noslēguma e, uzruna. Jā, paldies tikai dažas e, piezīmes, ne pēc satura, bet par procedūru. Pirmkārt, lai ko jūs arī darītu, ir jātiek e, cauri Eiropas parlamentam un padomē. Un, lai sagatavotu šo šaurāko vietu, mums būs es un manēna referenti būsim sarunvedēji no parlamenta puses, un mēs e, centāmies formulēt mūsu kopīgo pieeju, lai to ņemtu vērā gan ESMA, gan komisija, un lai tiktu cauri šim šaurākajam punktam, kā jūs saprotat, jums ir savs atzinums, mums ir savs, jums ir taisnība, mums nē. Nu tā tas nedarbosies. Un uh, lai kas arī 2010. gadā jums uh, radīja kādas idejas, tad uh, pēc tam ir likumdevēji, ir noteikuši, kā tam jābūt. Un mēs esam likumdevēji, nevis cesari. Tāpēc lūdzu ņemiet to vērā. Tā, tā nav spēle, kur viedokļiem apmainās un pēc tam katrs dara to, ko grib. Šeit ir runa par sadarbību. Un tāpēc mēs formulēsim mūsu kopīgo pieeju kā Eiropas parlaments, un mēs pārbaudīsim, vai galu galā deleģētie akti, īstenošanas akti, deleģētās regulas un direktīvas ies kopā ar mūsu prasībām izpild tās vai nē, un tehniskās specifikācijas. Lūdzu, ņemiet mūs, uztveriet mūs nopietni. Paldies! deleģēta akts ir pilnvarojums komisijai grozīt eh, vai papildināt tiesību aktu ar nebūtiskiem elementiem, kas var tikt izdarīts dažādi. Uh, jo savādāk tā būtu automātiska procedūra, kurai nebūtu nepieciešama šāda juridiska procedūra. Protams, mēs labi apzināmies, kas ir būtisks un kas ir nebūtisks elements tiesību aktiem, un tas nedrīkst nonākt pretinā ar kādu būtisku elementu šajā tiesību aktā, bet tas, kādā veidā grozījums eh, papildina šo tiesību aktu, tas viss ir pakļauts eh, demokrātiskai uzraudzībai, tāda nu ir noteikumi, un mēs centīsimies pieturēties pie šī procesa, sākot jau ar nākat, no, nākamo sanāksmu šovakar. Eh, paldies par šo intensīvo un auglīgo viedokļu apmaiņu. We move to point Ejam tālāk, astotais darba kārtības punkts.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 Abi varam sākt. Vēlos sveikt pie mums Elki Königu, vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāju, Latīņiemī kungu, priekšsēdētāju vietnieku. Sveicam jūs Ekon komitejā, šī ir pirmā publiskā uzklausīšana pēc viņas iecelšanas eh, vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs amatā pēc valdes izveidošanās 2014. gada augustā. Esiet sveicināti šeit. Esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti auglīga sadarbība. Varu jums paziņot, ka vakar panācām politisku vienošanos attiecībā uz vienošanos starp parlamentu un SRB, jeb vienoto un regulējumu valdi, kā to paredz 45. pants nu, vienotā noregulējuma valdes regulā. Ļoti auglīga diskusija, labs sākums mūsu attiecībām institucionālā līmenī starp parlamentu un SRB. Saskaņā ar koordinātoru lēmumu maijā priekšsēdētāja Kēniga tika uzaicināta uh, šeit, lai pārunātu iepriekšējos un tagadējos noregulējumu gadījumus, e, ko esam mācījušies no problēmām. Tāpat arī finanšu e, regulējumu valdes saskaņa e, ar 73. un 74. pāntu regulā, to, kā tiek izpildīta uh, 806. regulas normas, ir tīpaši attiecībā uz paziņojumu par e, iemaksu fondā sadalīšanu, tāpat arī informācijas konfidencialitātes ievērošana noregulējuma procesā, bet es pieņemu, ka e, Kenigs kundze sniegs mums plašāku skatījumu par eh, SRB sākumu posmu un deputāti varēs uzdot jautājumus par uh, tematu, kuru tie uzskatīs par piemērotu apspriedušanai. Kanīgs kundze, vārds jums. Paldies priekšsarētāji kungs, godātie deputāti. Esmu ļoti priecīga būt šeit. Tā ir pirmā reize kopš uzklausīšanas noteikti pirmā uzklausīšana kops, kopš vienotā noregulējuma valda sākus darbu. Seši locekļi valdē sāka darbu 15. gada martā. Kopš tā laika varu sacīt, ka mēs tiešām esam daudz strādājuši, lai valde eh, tiešām sāktu darboties. Pēc jūsu uzaicinājuma censīšos izmantot šo iespēju, lai sniegtu jums arī tādu kā atskaiti par līdzinējo progresu valdes izveidošanā un, kā jūs arī to ierosinājāt, pieminēšu uh, pagājušos un eh, tagad eh, skatītos noregulējumu gadījumus un ko esam no tiem mācījušies, tāpat arī par eh, infi, informācijas konfidencialitāti noregulējumu procesā un vēl viens jautājums, kas ļoti svarīgs, vienotā noregulējuma fonds. Tas ir mm, iemesls, kāpēc es savu vietnieku Tīmo kungu lūdzu pievienoties man, jo tā ir viņa atbildība. Un ķeršu uzreiz pie lietas. Vispirms daži praktiskie aspekti Šobrīd mums ir kopumā 60 e, darbinieki, tas ietver astoņus darbinieks no komisijas darba grupas, kas joprojām stā, strādā pie mums un palīdz mums uzsākt darbu pilnvērtīgi. Mums ir ļoti augsti kvalificēti darbinieki un līdz šim esam spējuši, spējuši nodrošināt dzimumu lī, vienlīdzības un nacionālās pārstāvniecības līdzsvaru. Bet, kā es sacīju iepriekš, mēs varam pieņemt darbiniekus e, tikai tad, ja arī pieteikumos ir līdzsvarotība, jo varam izvēlēties tikai no tiem, kas ir pieteikušies. Līdz ar to aicinu visas dalību valstis tiešām nodrošināt to, ka ja mēs lūdzam pieteikties, tad arī dalību valstis e, to popularizētu. Tātad izveidot administratīvie noteikumi, rekrutēšana notika, un, protams, mums ir jāpieņem darbā eh, darbinieki, un eh, man prieks, ka mēs atradām eh, vietu Briseles centrā, loģistikas darbi vēl jāpabeidz, bet plānojam ievākties 16. gada sākumā, tas tāda optimistiski. Izaicinājums ir, kā tikt galā līdz 16. gada sākumam lai nebūtu jānakšņo un jāstrādā zem tilta. Meklējam dažādas pagaidu risinājumus. Bez organizatoriskiem jautājumiem, kā jebkurai organizācijai, kas sāk strādāt, mēs jau šobrīd koncentrējamies un intensīvi strādājam pie e, šādu darbu īstenošanas. Mēs esam izveidojuši un turpinam strādāt pie vienotām e, procedūrām un normām, eh, noregulējumam tām institūcijām, kuras mēs uzraugam, eh, izstrādājam operatīvos noteikumus, eh, kas būtu saskaņoti ar valdes regulu un varētu darboties Banku Savienībā un cenšamies identificēt un novērst noregulējumu šķēršļus, lai padarītu banku sistēmu Eiropā drošāku. Un tas principā eh, sniedz tālāk par Eiropu un ir starptautiskā līmenī. Esam ar plenāru sesijas lēmumu izveidojuši četras komitejas, vienu sadarbībai starp SRB un nacionālajiem noregulējumu iestādēm, otru rezolūciju eh, par plānošanas man, eh, mums roksgrāmatu, krīzes eh, pārvaldības un atrisināšanas eh, noregulējuma procesu un visbeidzot eh, iemaksām fondā, kas būs nepārtraukta darba plūsma. Līdz ar to varu jūs informēt, ka šobrīd šīs komisija, komitejas ir labu darbu uzsākuši. Un līdz ar to mūsu mērķis ir vienotās noregulējuma valdes eh, rokas grāmata būtu gatava līdz gada beigām, tam ir jānotiek obligāti, cerams, ka tas notiks daudz ātrāk nekā gada beigas, un par fondu es tad vēlāk runāšu. Vēl viens eh, ļoti svarīgs mērķis tuvākajam mēnesim ir turpināt darbu. Eh, tad sadarbība ar Eiropas centrālo banku un kas ir arī svarīgi sadarbība ar Eiropas parlamentu. Un tādējādi es eh, ar Eiropas komisijas atvainojos sakrunātāji eh, pie parlamentas nonākšu vēlāk. Mēs eh, domājam, ka vēlēš, vienošanās ar ECB mums būs gatava rudenī. Iepriekšējā pieredze rāda, ka tam būs nepieciešama vairākas sarunu kārtas Informācijas apmaiņa ar ECB paredzēta SRB e regulā, un tā ir ļoti svarīga mums. Un mēs e, cieši sadarbojamies ar ECB, it īpaši e, uzraudzības mehānismu, lai tas viss sāktos vēl ātrāk nekā tiek pabeigt EMU un e, regula to pieļauj, un tas nav nekāds pārsteigums, ka mēs atkal sakam, ka informācija ir nepieciešama noregulējuma plānošanas e, posmā, nevis tikai no 1. janvāra, kad mēs formāli sākam savu mandātu. Un e, potenciāli varētu nebūt vēl daudz bankos, kuram nepieciešama noregulējuma. Un, lai noslēgtu vienošanos starp Eiropas parlamentu un SRB, Sarunas bija ļoti raitas, panācām politisku vienošanos vakar, kā jau priekšsēdētājs sacīja, un mēs tad, cik vien ātri tas ir iespējams abām pusēm, ķersimies klāt pie lietas, tā ir vairāk loģistikas eh, tālāk jau darbība. Um, Uh, darbība notiek arī, lai noslēgtu saprašanās memorandu ar uh, tām dalību valstīm, kas nepiedalās mehānismā, un, protams, trešajām valstīm konkrētāk ar ASV un arī citām valstīm. Uz šī fona ļaujiet man tad uh, pieķerties tiem jautājumiem, ko jūs minējāt. Jūs minējāt pašreizējais un iepriekšējais noregulējumu gadījums, ir īpaši hēta. Uh, Es vēl atceros, 1. martā, tas bija svētdien, saņēmu zvanu no Austrijas kolēģiem, informēt mani, ka viņi tikko ir izsludinājuši moratoriju. Jā, nu tā ir ļoti laba lieta, ko darīt pirms braukšanas uz Briselu. Tad 15. Eh, gada laikā šie gadījumi joprojām ir ekskluzīvā dalību valstu kompetence saskaņā ar EBRD un nacionālajiem īstenošanas noteikumiem SRB kā zināms, ir pārējais posmā 2015. gadā. Mēs jau strādājam pie eh, noregulējuma plānošanas, bet tikai no 16. gada mēs būsim atbildīgi par noregulējuma darbību. Heta gadījumā ir viena lieta, kas vēl būtu jāņem vērā. Heta nav saņēmusi bankas licenci un līdz ar to nav atbildības jomā mums ne 2015. gadā. Jā, jā, lūdzu, turpiniet, saka priekšsēdētājs. Tātad Heita nav SRB atbildības jomā ne 2015. gadā, ne arī nākotnē būs, bet mēs sadarbojamies ar Austrijas kolēģiem, uh, un kopā ar viņiem iepazīsimies ar šo gadījumu, bet tikai un vienīgi zem sadaļas, ko varam mācīties, ko mēs varam mācīties no šī konkrētā gadījuma, ko mums vajadzētu ņemt vērā nākotnē. Kas attiecas uz jebkuru citu banku, it īpaši, bet ne tikai tās, kas eh, neizturēja ECB pārbaudas eh, ar teicamām atzīmēm Mēs uzturam kontaktu ar nacionālajām noregulējuma iestādēm un nodrošināsim, ka noregulējuma plāni tiek izstrādāti. Skaidrs, ka mums būs prioritāšu saraksts. ECB ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka bankām ir atbilstoši e, atklāšanas plāni un pārbaudīti tie būtu Un uh, mums ir jāsadarbojas, jo šiem atvesošanas plāniem ir jābūt kā priekšnosacījumiem, lai mēs varētu veikt noregulējumu plānošanu. Un šobrīd mēs diskutējam par to, lai saskaņot prioritātes, lai mēs, tā teikt, uh, strādātu balstoties uz vienādām prioritātēm. Ar to arī beigšu savu šī brīža uzrunu uh, par šo tematu un tālāk pārēju pie jautājumiem par fondu. Pamainīju mazliet secību. Tātad pēdējo mēnešu laikā SRB ir intensīvi pētījusi privātos un pu publiskās opcijas eh, pre, eh, līdz fin pirmsfinansēšanas, eh, tīpaši eksposta iemaksu gadījumā. Mēs koncentrējamies uz astoņu gadu sākotnējo periodu pirmām kārtām. Balstoties uz iepriekšēju analīzi, mēs secinām, ka privāts ārējais finansējums un tā avoti būtībā pastāv, bet ir ierobežoti gan apmēra ziņā, gan pieejamības ziņā. Diskusijas ar tirgus dalībniekiem ir parādījušas, ka regulētu finanšu iestāžu kredītlīnijas, jeb atklāt sakot bankas, banku piedāvātais variants SRB nav pievilcīgs Mēs izvērtējam eh, savu eh, skatījumu uz eh, banku piedāvātām kredītlīnijām, ka tas varētu finansējums ziņā būt mazākā miljārds eiro. Tātad kapitāla tirgus piekļuve tiek lēsta, ka starp 5 un 15 miljārdiem katru gadu var pieaugt līdz 25 miljārdiem, balstoties uz eh, juridiskiem, ekonomiskiem, praktiskiem apsvērumiem, var, un aizņemšanās laikā var būt zemākā robežai tuvāk. Kapitāla tirgus piekļuva, tur arī ir dažādas problēmas, galvenokārt jau eh, vienotā eh, noregulējuma fonda sarežģītības dēļ trūkstot izpratnei par vienotā um, noregulējuma mehānismu darbību, lai gan mēs varam visu, lai popularizētu to. Un, protams, arī sākotnējā izveidas uh, fāze. Tur būtu nepieciešams arī ārējais reitings un, protams, pierādījums, uh, ka mūsu uh, iemaksu ievākšanas mehānisms darbojatos labi. Uh, Līdz ar to mēs esam likuši vairākas jautājumu zīmes šeit, vismaz nu, šobrīd, varbūt ar laiku tas mainīsies. 2016. Eh, gadā otrajā pusē būtu labāks brīdis, kad to uh, skatītu. Un noslēgumā, ja ir eh, nepieciešams pieņemt lēmums vienot un regulējumu valdē, plenāru sēdē, tad uh, jebkāda lēmuma būs tur jāpieņem saskaņā ar regulu. Uh, Pārējām tālāk pie publiskajiem avotiem, neskaroties uz Ekofina paziņojumu 2013. gada 20. decembrī, eh, saskaņā ar kuru publiskie finanšu nosacījumi ir, eh, ir izmantojumi kā pēdējā iespēja, lai sektu trūkstošos maksājumus uz brīdi, kad, uz brīdi, kad fondu izveidot, šādu nosacījumu vēl nav izveidoti pēdējos mēnešus e, mēs kopā ar ESM, Eiropas komisiju, esam pārskatījuši dažādas iespējas šādiem e, apstākļiem. E, mēs, vienotā noragliem valdē, SRB, esam nonākuši pie secinājuma, ka mēs iesakām kredītlīniju finansējumu individuāla kreditlīnija, kas eh, varētu kalpot kā buferi zonām eh, fondām, uzlabotu riska profilu fondām un piekļuvi kapitāla tirgumu ar laiku un nodrošinātu finansējumu eh, pieejamību tad, kad tas nepieciešams. Mēs esam gatavi sākt strādāt pie praktiskajiem apstākļiem šādiem risinājumiem, ja tiks pieņems lēmums politiskajā līmenī kas tiešām ir mums svarīgi, lai nodrošinātu publisko finansējumu pieejamību sākot ar 1. janvāru 2016. gadā. Un tālāk pārēju pie jautājuma par pilnvērtīgu 806 regulas piemērošanu, jeb SRM regulas piemērošanu. Saskaņā ar mums pieejamo informāciju, tur ir diezgan skumīgs un īss stāsts. Tikai divas dalība valstis ir pilnībā ratificējuši starpvaldību nolīgumu. Dažas šobrīd ir procesā. Kas attiecas uz BRD, tur īpaši labāk neizskatās saskaņā ar mums pieejamo informāciju. Tikai septiņas dalību valstis šobrīd ir pilnībā transponējušas BRD. Dažas no tām eh, vēl to izdarīs līdz jūnijam, tā kā vairākums to nav vēl izdarījuši. Vēlos izmantot šo iespēju tādēļ, lai aicinātu sniegt atbalstu un atgādināt tām dalību valstīm, kas vēl nav pārņēmušas uh, BRD uh, savā likumdošanā. BRD ir mūsu instrumentu komplekts, būs grūti nodrošināt harmonizēt noregulējumu mehānismu darbību, ja jūs mums nedodat instrumentu šī darba veikšanai. Un noslēgumā konfidencialitāte, vai runēja par uzraudzību vai noregulējumu, informācijas konfidencialitāte ir jāsargā, un tā ir ļoti svarīga. Līdz ar to konfidencialitātes režīms klasifikācija un e, datu apmaiņa e, kalpo kā būtisks elements sarunās starp e, mums, Eiropas komisiju un, protams, nacionālajām iestādēm. Noteikumi konfidencialitātei tiks noteikti saprašanās memorandā, kas tiks parakstīts ar centrā, Eiropas centrālo banku, un tāpat arī detalizēti at, iekļauts atsevišķā līgumā. Kas attiec uz Eiropas komisiju, tad šo jautājumu mēs uh, iekļausim sadarbības līgumā, kas vēl ir jānoslēdz. Mēs šobrīd uh, vedam sarunas ar komisiju un uh, esam panākuši labas izpratni. Un tad, kad ir nepieciešams apmainīties ar konfidenciālu informāciju ar Eiropas parlamentu, tad šobrīd ir panāktajā vienošanās, tā laikam nav starp iestāžu vienošanās, bet mūsu vienošanās starp SRB un Eiropas parlamentu mums šādas normas ir iekļauts, tādēļ esmu pārliecināta, ka mēs varēsim pārunāt šīs delegēt, delikātās noregulējuma lietas atbilstošajā konfidenciālajā režīmā, kas kāds ir noteikts regulā, un šī regula ir ļoti laba informācija, ļoti labs tiesību akts tieši attiecībā uz konfidencialitātes režīmu. Tāpēc esmu pārliecināta, ka mēs eh, panāksim to, kas ir jāpanāk. Es domāju, ka esmu aptvērusi visus un esmu gatava atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, eh, ko vēlties uzdot man vai Tīmo, ja eh, tas skar fondu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par visaptverošo prezentāciju un e, par gatavību atbildēt uz mūsu jautājumiem attiecībā uz konkrētiem konkrētām problēmām. Pilnībā jums piekrītu, mums visiem vajadzētu izdarīt spiedienu savā dalību valstī, lai BRD tiktu pilnībā īstenots. Un, protams, arī noregulējuma fonda normas, kas ir absolūti nepieciešamas Un tagad es došu vārdu pirmajām runātājiem Burkhardam Balcam. Paldies, priekšsādātāji. Arī doktora Kēniga. Man, protams, ir ļoti liels prieks, ka es varu šodien piedalīties šajā uzklausīšanā ar jums, kā BRD priekšstādātāji. Un, protams, ka nav nekāds vieglais uzdevums tādu iestādi, kā. Ka SRB uzbūvēta eh, no pašiem pirmsākumiem, bet eh, ir jādara viss, lai šī iestāde no nākamā gada var sākt eh, pildīt savus uzdevumus, un es domāju, ka jūs ar savu komandu šeit esat uz īstā ceļa. Jūs pieminējāt, ka tiek veidotas struktūras šai jaunajai iestādē, un vēlētos zināt, kā šīs struktūras izskatīsies nedaudz precīzāk un ko tieši nākamo mēnešu iekšā jūs uh, veidojot šo iestādi redzat kā lielāko izaicinājumu? Varbūt uh, arī kādas problēmas jūs redzat tuvojamies. Tālāk otrs jautājums par jūsu nākotnes darbu un informācijas apmaiņu ar nacionālajiem noregulējuma iestādēm. Kā šī sadarbība jūsuprāt izskatīsies Un, ja nacionālās noregulējuma iestādes uh, un nacionālos regulātors mīnu, tad man rodas uh, vēl viens jautājums. Varbūt jūs varat uh, kaut ko vairāk pastāstīt par pirmajiem sadarbības mēnešiem un arī par to, uh, kā tas ir ietekmējis situāciju, jo jūs teicāt, ka gaidat ļoti interesantas diskusiju kārtas ar Eiropas centrālo uh, banku, kā jūs vērtējat uh, sa sadarbību ar ECB un ar banku uzraugiem. Paldies! So, Labi. Es domāju, ka atbildēšu angliski, lai visiem būtu ārtāk. Paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt jau, kādi ir mūsu galvenie izaicinājumi? Mēs esam tikko sākuši darbu, tāpēc, lai ko mēs arī darītu, ir jādomā par to, kas ir darāms tālāk. Un es domāju, ka mana komanda var piekrist, ka tad, kad jūs to darāt, tad nu, reizēm vienkārši gribās kafiju iedzert. Bet, protams, galvenie izaicinājumi ir personāla darbā pieņemšana. Mums arī nav kafijas, saka kolēģis no zāles. Labi, es atsaucu savu komentāru, bet tas ir pat vēl lielāks izaicinājums. Lielākais izaicinājums, protams, ir izveidot komandu. Mēs pieņemam darbā motivētus cilvēkus, bet viņiem ir ļoti dažāda kultūra, kultūras pieredze un ir nepieciešams nodrošināt, lai komandā būtu līdzsvars, lai mēs visi uh, saprastu ar vienu un to pašu vārdu, vienu un to pašu. Tas ir izaicinājums jaunai organizācijai. Arī ēka ir izaicinājums. Es ceru, ka mēs tur varēsim ievākties 2016. gada sākumā. Bet šķiet, ka šobrīd mums uh, jau sāk pietrūkt vietas mūsu birojos. Mēs meklējam papildus telpas. Un Vēl, protams, izaicinājums būs sākt darbu pēc būtības. Ja runājam par administratīvo dārga pusi, tad mēs ļoti priecājamies, ka ir komisijas darba grupa, kas zina visas noteikumus un procedūras un var nodrošināt, ka mēs tos precīzi īstenojam. Nu, Tātad šie būtu tādi tehniskie izaicinājumi. Vēl viens izaicinājums, protams, atklāti sakot, ir tas, ka nevar uzņemties atbildību par 156 bankām un teikt, ka tām ir jāizstrādā uh, noregulējuma plāni, jo bankas ir lielas. Un tad ir jānosaka prioritātes. Un ja runājam par otro izaicinājumu, zināmā mērā mums jau dainas pakaļ nacionālās noregulējuma iestādes Jūs teicāt, ka no 2016. gada būsiet atbildīgi, tad kur šis ceļš vedīs. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir noteikti minimālos um, minimālās prasības uh, atbilstīgumam. Un, protams, ka līdz 2016. gadam mēs to izdarīsim, bet Nacionālās uh, centrālās bankas un Nacionālās noregulējuma iestādes jau tagad mūs uh, aicina nākt klajā ar politikas nostādnēm, lai viņi to varētu izmantot noregulējuma plānošanā un tad pieņemt lēmumu, kādā virzienā doties. Tātad mums ir jāsāk darbs sadarbība ar um, ERS. Uh, mums jāteic, ka te ir dažas uh, ies, valstis, kas ir darbu uzsākušas uh, saulēcīgi, ir izveidojušas uh, stabilas noregulējuma iestādes un arī gūšas uh, pienācīgu pieredzi, un citas valstis vēl ir tikai procesā. Un tā kā ECB pārvalda vienoto noregulējumu mehānismu, tad mēs nevaram teikt, ka tad, ja mēs kaut ko, par kaut ko nevienosimies šogad, tad mēs varam teikt to pašu, ko pagājuši gadu. Un šādi virzāmies priekš, nē, šāda neveiksmes iespēja nav pieļaujama. Sadarbība ar nacionālajām iestādēm šobrīd ir apmierinoša. Manuprāt, tas tam ir palīdzējušas arī komitejas, kuras mēs kopā ar valstīm esam izveidojuši. Tātad vienotais, vienotā noregulējuma valde, kas darbojas šeit Briselē, to nedara viena, tas ir sadarbības projekts. Mēs eh, koncentrējamies uz eh, sadarbības starp nacionālajām iestādēm un mums, un šajā sadarbībā ir dzimusi ideja, ka visticamāk mēs sekosim uh, tādam pašam modelim kā ECB, mēģinot uzturēt sadarbību starp vienotā noregulējuma valdes priekšsādātāju un nacionālajiem, nore, nacionālajām noregulējuma iestādēm. Un visbeidzot par ECB sadarbību vienotajā noregulējuma mehānismā un, un ar uzraudzības iestāde ir veiksmīga, to es vienmēr esmu teikusi, bet no otras puses ECB ir ļoti liela organizācija un iziet cauri visai šai procedūrai, piemēram, kaut vai informācijas apmaiņas jomā, tas prasa laiku, un mēs uh, vienmēr apzināmies, ka reizēm varbūt tādas situācijas būs, ka laika nebūs daudz. Labi, lai mēs varētu dot vārdu visiem runātājiem, mums ir jāpieturas pie uh, četrā, četra minūšu ierobežojumu, tāpēc es runātājiem dodu minūti, pusotru minūti jautājumu uz, uzdošanai, pēc tam trīs, trīs ar pus minūtes atbildē Elīze Ferēra. Liels paldies, es runāšu angliski, mēģinot atbildēt uz jūsu laipnības izrādīšanu, mēģinot ar mums runāt angliski. Liels paldies, ka esat šeit, paldies par jūsu darbu, paldies arī jūsu komandai. Uh, Es esmu ļoti nobežījusies par to, ka mēs esam saņēmuši datus par BRD transponēšanas situāciju valstīs. Un ir ārkārtīgi uztraucoši, ka BRD, kurai bija jābūt transponētai jau līdz pagājušā gada decembrim, pašlaik uh, ir transponēta tikai septiņās dalībvalstīs. Tas ļoti satraucoši tas, ka fondu iemaksu direktivizācija ir paveikta tikai divās dalībvalstīs, situācija padara vēl sarežģītāku, tāpēc nākamā gada sākumā jums būs daudz izaicinājumu. Tāpēc gribēju jautāt, kādi mehānismi jums ir kādas ir jūsu kontakts ar padomi un komisiju. Un, protams, arī parlaments darīs visu iespējamo, lai pātrinātu šo procesu un izdarītu te politisku spiedienu. Bet tad, kad mēs uh, pietuvojamies šī gada vidum, šķiet, ka ir īstais brīdis, lai mēs uh, apkopotu faktus un pārietu uz augstāku diskusijas līmeni Kāda ir mehānismi, ko jūs varat šeit izmantot? Otrs jautājums. Par šo eh, backstop, kas vienmēr ir bijis eh, problemātisks jautājums. Man gan īsti nav bijis eh, skaidrs, tāpēc es gribētu, lai jūs paskaidrotu, kāds ir diskusiju līmenis par RSM iespējām izmantot un um, tieši kontaktēties ar bankām, tāpēc nav skaidrs, kāpēc šī gadījumā to nav iespējams darīt. Un runājot par individuālām kredītlīnijām dalību valstīm, es nezinu, manuprāt, tas bija ļoti uh, sarežģīts jautājums. Labi, atbildēšu pirms uz pirmo jautājumu. Es piekrītu, ka mēs izmantojam pilnīgi visas iespējas, lai uh, kontaktētos un panāktu to, ka BRD tiek transponēta visās um, dalību valstīs un tiek pārakstīts starpvaldību nolīgums. Kādi ir līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, lai to pasteidzinātu? Nu, nav šādi līdzekļi, bet uh, ir jāatzīst, ka arī komisija ir strādājusi ar to un tā ir brīdinājusi dalību valstis, kuras vēl nav pietuvojušās eh, transponēšanas galīgajai stadijai, un komisija izmanto savus instrumentus, lai pātrinātu šo procesu. Domāju, ka ir nepieciešams nedaudz optimisma, mēs tur nonāksim, bet varbūt tas prasīs nedaudz vairāk laika. Tālāk par eh, finansējuma eh, rezervēšanu. Tad, kad mēs sākām te strādāt, mēs padome mums lūdza sniegt paust uh, savu viedokli par iespējamām opcijām, un te es pašlaik runāšu par pārējais finansējumu, šo bridge funding. Šobrīd finanšu iespējas ir visai ierobežotas, bet runājot par risinājumiem, mēs esam pētījuši dažādas variantas un nonākuši pie idejas, ka varētu tikt meklēti aizdevuma finansējuma avoti no publiskā sektora līdzekļiem, lai nodrošinātu šo pārējais finansējumu. Un mēs pilnībā nesam atraduši risinājumu šīs naudas rezervēšanas nepieciešamībai, bet par to mēs domāsim tālāk. Un ja jūs pieminat ESM, tad es saprotu, ka ESM tieši nevarētu aizdot naudu SRM. Tā būtu dalība valsts, eh, tas būtu dalība valsts risinājums, bet pašlaik tas viss ir padomis un dalība valstu rokās, lai viņi nonāktu pie secinājumiem. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu un klausāmies, eh, ko viņi domā. Paldies! Beatrice Fonstaurka. Jā. Yeah. Kēnigas kundze, paldies, ka jūs šodien atbildat uz mūsu jautājumiem. Mans jautājums ir par BRD pasludināto mērķi noturēt izmaksas nodokļu maksātājiem pēc iespējas zemākā līmenī, ka kreditori nebūs eh, tie, kas maksās rēķinu, bet pašas bankas. Tomēr 44. pantā pašlaik piemērošanas jomai ir paredzēti veseli, veseli virkni izņēmumu saistībā uz saistībām institūcijām, kuri paredzēts izņēmums uh, institūcijām, tad, ja darbības termiņš nepārsniec septiņas dienas, un tad šie kreditori maksāt nespējas gadījumā neko nesaņem. Vai šādu prasījumu privileģēšana DRD novedīs pie tā, ka valstī būs jānodrošina skaidrs garantijas šiem prasījumiem, un nākotnē novedīs pie tā, ka nodokļu maksātāji, noregulējot eh, bankas, eh, maksās vairāk. Turklāt, eh, tad, ja tiek privileģēts prasījums, kura darbības termiņš ir mazāks par septiņām dienām, tad tas jau gandrīz izskatās pēc bankas prasījuma. Un Tas eh, pats attiecās arī uz kreditoru prasījumiem, noguldītāju prasījumiem, bet eh, bankām par to nav jāmaksā. Es nezinu, manuprāt, eh, to nedrīkstētu paturēt, ka to vajadzētu darīt, zinām, atklāti. Vai šādi stimuli neradīs šādu prasījumu skaita pieaugumu, vai arī nākotnē jūs varat izslēgt šādu situāciju? Paldies! Jūs pieminējāt ļoti svarīgu tēmu, proti nu, pāra bail-in un 44. panta noteikumiem. Manuprāt, tas ir vissvarīgākais punkts 44. pantā. Ir jā, jāpaskaidro, ka pastāv šāds bail-in un ka tam ir jābūt pirms tiek veikti kaut kādi citi papildus pasākumi un SRB kopā ar dalību valsti strādā pie tā, lai bailinu, jeb glābšanu padarītu operatīvi īstenojumu. Viens no galvenajiem jautājumiem ir tas, ka vienā kategorijā, vienā kreditoru kategorijā ir, zināmi, prioritārie kreditori. Es te nerunāju par tiem, kur prasījuma tiesības um, iestājas pēc septiņām dienām, bet arī nelielie noguldītāji. Uh, un ir jāatrod tāds risinājums, kas nediskriminēs mazos noguldītājus. Te parādās uh, vairākas um, interesantas pieejas risinājumam, un vissvarīgākais ir tas, ka noregulējumā ir jādomā arī par to, kādā apjomā BRD nostāda uh, neprioritāros uh, mazos noguldītājus, lai viņi nebūtu neizdevīgā situācijā. Mm, protams, šis jautājums vēl paliek atvērts, kaut arī te zināms uh, iestrādes ir un runājot par prasījumiem, kas nepārsniec septiņu dienu termiņu, mm, atvainojiet arī, ka es runāju vāciski, jo šī ir ļoti tehniska tēma, bet uh, te es neredzu lielas problēmas un lielu šādu prasījumu skaitu un arī par pārmaiņām starp banku tirgu, arī te neredz problēmu, bet, eh, protams, eh, ka tur ir nepieciešami dati un centrālās bankas šo jautājumu varētu atbildēt labāk nekā šobrīd mēs. Un es atkal pāriešu uz angļu valodu. Paldies, uh, eh, Maikls Stojas. Paldies, priekšsādātāji, godājumā Kēnigas kundze. Arī es gribēju jums pateikties par jūsu komentāriem un par to, kas esat šeit. Tāpat kā to teica arī Balca kungs, mēs jums uzticamies, uzticamies jūs komandai. Man ir šādi konkrēti jautājumi. Vispirms, gribēju no jums labprāt zināt, vai meklējot piemērotu personālu, jūs saskaraties ar grūtībām, vai arī tiešām ir vienkārši atrast atbilstošus ekspertus jūsu uzdevumu paveikšanai. Otrs jautājums saistībā ar akūtām krīzēm, kas eh, šobrīd ir redzamas dažās valstīs. Te rodas jautājums, un te es gribēju pieminēt hipoalpātriju gadījumu, eh, ka ir vesela virkne gadījumu, kur, eh, kas Eiropā tuvākajā laikā var parādīties, kur noregulēšanas mehānismi, kas pašlaik tiek veidoti, varētu būt pārslogoti. Uh, Vai jūs uh, vērtējat, um, ka te pastāv kaut kāda, zinām, tāda nāves zona vai īstenošanas trūkumi, kā var izcināt šo problēmu? Un te es arī atļaušos uzdot jautājumu, kā jūs šajā saistībā vērtējat uh, situācijas attīstību Grieķijā. Paldies! Nu labi, es tomēr turēšos pie angļu valodas. Par personāla darbā pieņemšanu šobrīd mums netrūks saņemst uh, pieteikumu no kvalificētiem cilvēkiem. Esmu ļoti gandarīta, ka ir arī labs līdzsvars starp uh, regulatīvo valsts un publisko sektoru. Reizēm varbūt ir izaicinājumi ar dzimumu līdztiesības nodrošināšanu vai mm, reģionālo pārstāvniecības līdzsvaru, jo galu galā ir grūti izvēlēties, kuru tad pieņemt darbā, un tas pats attiecas arī uz valstīm. Bet es aicinu visus iesniegt savus pieteikumus. Tas mums šobrīd neatsāk. Par to, ka mēs varētu būt pārslogoti, kad sāksim darbu 2016. gada janvārī. Es nedomāju, ka noregulējuma ziņā uh, būs pārslodze. Te es ar to domāju uzraugus, noregulētājs. Mēs visi esam daudz darījuši, lai padarītu banku sistēmu drošāku, bet atklīti teikt, ka man redzams, ka pastāv zināms kārdinājums, ka tiks nogaidīts, kamēr mēs par to kļūsim atbildīgi, lai uzraugi varētu no sava darba atkafīties Bet es gribēju teikt, ka man nešķiet loģiski tas, ka visiem ir tiesības izmantot uh, mūsu noregulējuma iespējas. Kad banka saskaras ar grūtībām, pirmām kārtām bankas pašas uzdevums ir izsināt šīs problēmas. Ja nē, tad jūs nonākat pie maksāt nespējas procedūras. Tas ir nākamais loģiskais solis un tikai tad, ja noregulējums nodrošinātu labākus rezultātus sabiedrībai un visiem pārējiem, tad noregulējums ir izvēles iespēja, un kā jau pieminēja Ferēras kundze, fonds būs pēdējais šajā procesā. Es vismaz ceru, ka mums izdosies pievarēt to darba slogu, kas mūs sagaida 2016. gadā Un ikreiz, kad mēs skatāmies ziņas, es vienmēr saku, ka Grieķijas bankas dzīvo ļoti izaicinošā, ļoti sarežģītā ekonomiskajā vidē. Bet um, daudz sološi ir tas, ka tās ļoti aktīvi ir iesaistījušās, um, viņiem ir ļoti neliela noregulējuma komanda, tā vēl nav pilnībā izveidota, bet viņiem jau ir pieredze noregulējumā, un es uh, daudz kontaktējos ar Grieķijas kolēģiem. Paldies! Migels um, Jēgas nogoja. Paldies priekšsēdētājiem. Es ļoti rūpīgi izlasīju dokumentu, un tur ir minēta virkne rezultātiem, kur teikts, ka tikai 55 miljārdi šobrīd ir pieejami. Un es gribēju zināt, vai šeit redzamie dāti atbilst uh, realitātē, jo reizēm bankas, eh, bankām tiek eh, piedāvāt labāki noteikumi, vai šie dati tiešām atspoguļo situāciju visā sistēmā, vai te mēs runājam tikai par daļu banku, jo ir 128 eh, bankas, ko tieši uzrauga Eiropas Savienība. Otrs jautājums. Jūs teicāt, ka viens no mērķiem ir mm, ap, apraudzīt, ap, pāraudzīt um, maksātnespējas risku un uh, nodrošināt noregulējuma mehānismu, bet kā tas viss darbosies? Vai tiks veikts uh, visu banku mm, a priori novērtējums, un vai tā būs, vai dati būs uh, pieejami publiski, vai vismaz Eiropas parlamentam. Un tālāk par glābšanu Beilin uh, ar uh, aizņemtiem līdzekļiem. Vai tad, ja pastā, pastāv sistēmisks risks visai banku sistēmai, to varēs izmantot un kas konkrēti ir darīts, lai novērtētu sistēmisko risku, to, ka uh, problēmas var pārmesties no vienas bankas uz otru, un vai tas neradīs problēmas saistībā ar bēlīm? Sākšu ar pirmo jautājumu. 55 miljardi ir mūsu šī brīža novērtējums balstoties uz uh, garantēto depozītu apjomu, un mēs esam pārliecināti, ka uh, tiks izveidots vienots eh, iemaksu mehānisms eh, visā banku savienībā. Tāpēc es nedomāju, ka šeit um, pastāv kaut kāda labvēlīgāka attieksme pret uh, vieniem. Bet uh, šis mērķis ir um, progresā. Ja notiek attīstība depozītu jomā, tad arī skaitļi mainīsies. Kā veikt a priori novērtēšanu? mums ir jāizveido noregulējuma plāni, un tie vismaz daļai risina arī šo pēdējo jautājumu. Noregulējuma plāni liek akcentu uz bankas iesaisti, sasaisti ar citām finanšu institūcijām, ar tās sistēmiskumu, pēdas nospiedumu, un mums būs jāvērtē bankas situācijas um, noregulējuma iespējamība saistībā ar uh, tās svarīgumu. Un visiem ir jāzina, ka tad, ja tiek runāts par šķēršļiem noregulējumam un problēmām, kas iepriekš ir jārisina, tad lielākais izaicinājums ir pārrobežu noregulējums un noregulējuma pasākumu atzīšana pārobežu kontekstā. Te mums ir uh, jāsadarbojas ar mūsu starptautiskajiem partneriem, bet skaidrs, ka viens no galvenajiem uzdevumiem mums šeit ir izvairīties no tā, ka viena kļūda kļūst par sistēmisku un um, litīgu parādību. Paldies, um, priekšstādātājs, saka Svens Gīgolds, runāšu vāciski, Kēnigas kundze. Uh, Ļoti jauki, ka jūs atkal esat šeit, bet man ir divi jautājumi. Vispirms es labprāt gribētu zināt, tad, ja mēs nonākam pie lielām, pie problēmām lielās uh, sistēmiski svarīgās bankās, vai jums būs uh, skaidri noteikumi, skaidrs um, vadlīnijas, ko jūs sagaidāt, lai šīs bankas uh, būtu iespējams um, noregulēt? Vai būs šādas skaidras pamatnostādnes un vai, piemēram, ir efektīvi nore, veikt noregulējumu bankā, kura sastāv no vairāk nekā tūkstoša juridiskām struktūrām? Vai nevajadzētu vismaz prasīt, lai šī banka sevi mm, juridiski pārstruktūrē? Vēl viens jautājums saistīts ar interviju, kur jūs pirmdien sniedzāt laikrakstam Handelsblatt. Šajā jautājumā par to, vai Grieķijas bankrotu vēl ir iespējams novērst, jūs atbildat, ka šis jautājums ir jāuzdod Grieķijas valdībai. Man šķiet, ka laika vairs nav daudz. Ir nepieciešams liels optimisms, lai uzskatītu, ka vēl saulaicīgi ir iespējams panākt skaidru risinājumu. Un pēc tam jūs vēl runājat par um, ārkārtas likviditātes atbalsta mehānismu, ka tā aizkavē uh, Grieķijas banku bankrotu. Bet es gribētu zināt, vai šāda veida izteikumi jūsu situācijā ir atbildīgi, ņemot vērā jūsu mandātu. Mēs runājam te dažādas diskusijas par um, dokumentu konfidencialitāti, kas te nonāk parlamentā, ka parlamentam ir ar tiem jārīkojas atbildīgi. Uh, bet vai jūs um, uzskatāt, ka uh, tas ir savienojums ar jūsu atbildības uh, um, līmeni sniedzot uh, šādas atbildes intervijā? Es tiešām par šo interviju esmu pārsteigts un es gribētu zināt, vai jūs pati esat uh, autorizējusi šādu tekstu, jo, ka es to lasīju, knapi varēju noticēt savām acīm. Labi, vispirms atbildēšu uz jūsu pirmo jautājumu. Sistēmiskās bankas um, globāli, sistemātiski, sistēmiski svarīgas bankas. Jā, protams, būs zināmas vadlīnijas, un tajās būs noteikts arī bankam padarāmais mājas darbs. Mēs, piemēram, kā tas bija ar Emro telak diskusiju sakarā, tad IT sistēmas, kurām jāatbilst mērķiem, caurskatāmība Jūs pieminējāt arī struktūrāls jautājums, kas nav varbūt gluži saistīti ar diskusiju par to, kāda bankas struktūra ir piemērotāka noregulējumam, bet eh, tas ir saistīts ar to, kā mēs nodrošināsim kritiskās infrastruktūras eh, funkcijas, vai tās ir izolētas, eh, grup, vai tās grupā ir iespējams viegli izolēt, vai mm, tās ir iespējams attiecināt uz citām struktūrām. Jā, tas viss var būt par to, vai tas būs publiski, jā, par to ir plānot publiska diskusija, bet daudz kas no tā ir jau zināms. Par interviju Handelsblatt, es domāju, jūs paraugāties uz to dziļāk, tad tur galvenokārt tika runāts par SRB uzdevumiem. Intervija sākas ar vispārīgu jautājumu, jā, kā, protam, protams, atbildes kā vienmēr garākas, bet uh, Mēs redzējām šo interviju un es uh, devu atļauju tās publicēšanai. Bet vai jūs uzskatāt, ka tas ir atbildīgi šādā veidā un kā tas saistās ar jūsu mandātu? Tas bija, ko es uh, jautāju. Es domāju, ka šī pati būtība galvenokārt pie, pievērsies ar B jautājumus, ko es teicu, bija tās, ka, lūk, mums ir jābūt optimistiskiem, jācer uz risinājumu tas vispārīgāk raksturu paziņojums, un visi, protams, ir tiesīgi nāk klē ar šādiem paziņojumiem. Liels paldies! Es gan šo tekstu neesmu redzējis, neesmu redzējis intervijas tekstu, varbūt jūs varētu to nosūtīt arī man. Un tad mēs varam atgriezties pie tā Banku Savienības darba grupā. Paldies! Marko Vallī no EFDD. Priekšsādātāji pateicos. Un paldies Kēnigas kundzei par to, ka viņi ir ieradusies šeit, šai pagaidu, mm, šajā sagatavojušā provizoriskajā posmā. Man ir trīs jautājumi pirmām kārtām par darbinieku atlasi. Kā jūs to veicat? Vai jūs parakstāt tādus pagaidu noteikta termiņa kontraktus ar aģentūrām, Tātad tie būs tādi. Ja tie tomēr būs pilna laika līguma uz nenoteiktu laiku. Tātad un tālāk uh, darbinieki atlasīt pamatoties uz to, no kādām dalībvalstīm tie nāk, jeb tomēr tur tad uh, ir kaut kādām rekomendācijām spēks, jeb tomēr pārsvarā tikai un vienkārši uz, pamatoties uz viņu CV biogrāfijas sasniegumiem. Tālāk par banku krīzes risinājumiem. Visi šīs bankas, Deutsche Bank, Royal Bank, Scotland un tā tālāk Tam visām ir samazināts reitings. Un pēdējos pāris gados šīs bankas ir devušas priekšroku dažāda veida spekulatīvām darbībām tirgu un nevis pa, parastajai kreditēšanai. Deutsche Bank nesen pat uh, izgāzās stresa testā martā tas bija. Nu, vismaz tās Amerikas uh, filiāls. Gribu atgādināt, ka vairāk kā 55 tūkstoši miljārdi atvasināto instrumentu ir tieši Deutsche Bank rokās. Un mēs taču vēlamies apliecinājumu tiem, kam ir noguldījumi šeit bankās, ka te ir kaut kāds drošības elements. Paldies. Labi. Gribu runāt par um, darbiniekiem. Jā, mēs piegādājam līgumus ar noteiktu darbības laiku šobrīd. Bet, protams, ka mēs pamazām apsveram arī to, ka šie darbinieki pēc tam varētu mainīt darba līgumus un saņemt pastāvīgu darba līgumus. No visiem šiem 60 darbiniekiem, kas mums ir astoņi šobrīd, eh, joprojām ir nu, komisijas darba grupu sastāvā, vēl citi, vēl citi astoņi ir nosūtītie darbinieki, nacionālajie eksperti, mēs esam pateicīgi dalību valstīm par to, ka tās piedāvā mums šo atbalstu. Un pārējie ir tie darbinieki, ko mēs paši esam pieņēmuši darbā, Un tas arī ir tas mūsu fokus. Vienmēr, protams, būs kaut kādi nosūtītie nacionālai eksperti, bet pārsvarā mēs paši savu darbinieku kolektīvu veidojam. Par jūsu jautājumu attiecībā uz to, vai sistēma var absorbēt visus šos šokus un vai varam pārliecināties, ka pat tādas lielas bār, bankas, eh, nu, kas sastopas problēmu, varētu tikt, eh, nu, šīs problēmas varētu tikt nivelētas. Nu, es teiktu, jā, tas ir daudz labāk iespējams tagad nekā jebkad apgrāk. Bet, protams, ka ja ir tā, ka viena no ļoti lielām bankām nonāk pie problēmām, tad tas eh, nu, nevar nepalikt neievērot sistēmā kopumā. Bet tas taču tāpat ir arī, ja tas notiek rūpniecībā un kāds liels koncerns pēkšņi sastopas ar problēmām. Vēl atgriežoties pie Svena Gigolda jautājuma, mēs pilnīgi noteikti cenšamies padarīt šo, šīs bankas tādas, kur darbību vieglāk nodar, noregulēt un kaut dar, lai darbība būtu pārskatāmiem. Tieši to pašu darīja arī ASV kolēģi. Un tas ir saistīts, protams, ar šo stresu testu. Nu, tātad. Ceru, ka mēs nonāksim tādā labākā pozīcijā un, nu, cerēsim tā, ka pozitīvi varam skatīties to visu un teikt, ka glāze ir puspilna un nevis, nevis pustukša. Paldies tālāk, Varbar Kapela. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Königs kundze, par jūsu interesantajiem izteikumiem. Grieķija, protams, ļoti aktuāls jautājums, un priekšsēdētājs Dragi vakar mūsu komitejā sacīja, ka Grieķijas bankas lielākās joprojām ir maksātspējīgas un ir gatavas eh, piešķirt nepieciešamo nodrošinājumu. Un, kopš jūsu vakardienas intervijas, kuru es arī lasīju, ko jūs sniedzat Handelsblatt, četras eh, Grieķijas bankas ir skartas, eh, ja iestātos eh, tiešām bankrots scenārijs un nebūtu vienošanās šo banku paškapitāls sastāv arī no tādām, tādiem aktīviem, kas nesta zaudējumus. Un tad šīs Elsits visdrīzāk arī būtu bezvērtīgi, kā jūs sacījāt intervijā. Uh, Līdz ar to šīs bankas neizturētu aktīvu pārbaudas kvalitātes testus un nu, tur būtu jāsniedz palīdzība. Ehm, viena banka, ko jūs noteikti labāk pārzināt no mans valsts, ehm, no Austrijas Heta, ehm, Austrijas noregulējuma iestāde šī gada 1. martā darīja zināmu, ka maksājumi ir jāaptur un jāsastāda eh, noregulējuma plāns līdz 31. maijam 2016. gadā. Eh, un eh, tam sekoja aktīvu pārbaude, kas konstatēja 4 līdz 7,6 miljārdu eiro iztrūkumu bilance, kas ir saistīts ar reģionālo Austrijas uh, banku, uh, kas hipotekāros kredītus izsniedz un ir eh, spekulējusi par daudz. Austrijā ministrija sacīja, ka nekāda papildus iemaksas vairs nesakos no valsts puses un banka ir noregulējuma režīmā, Austrijas noregulējuma režīmā līdz šī gada beigām. Uh, Eh, bilances iesniegšanas termiņš ir divreiz jau pārlikts, un pēc finanšu ministrijas datiem aktīvu pārbaudas, eh, aktīvu kvalitātes pārbaudas rezultāti nav pārāk iepriecinoši, un Komercbanka bija spies norakstīt 10 miljonus eiro. Bail-in ir viens no ļoti centrālajiem jautājumiem noregulējuma eh, ja, aspektā sākuma priekš, priekšsēdētājs, eh, lūdzu uzdodiet jautājumu. Jā, tātad jautājums ir tāds, vai eh, jūs rīkosieties krīzes gadījumā tā, kā 44. pāntā tas ir paredzēts, un kā jūs šajā gadījumā eh, rīkosieties, lai ātrāk saņemtu atbilstošanos datus? Atbilde. Sākumā man liekas, ka Handelsblat eh, intervijā netika runāts par četrām Grieķijas vantām, bankām, kurām ir noregulējums nepieciešams. Eh, es runāju ļoti vispārīgi, ka, lai kur tas arī būtu eh, darāms, kurā dalība valstī, tā, tur ir atbildīgs nacionāls iestās. ECB e veids uzraudzību un mēs būsim atbildīgi tikai no 1. janvāra. Par HETA tēmatu Šeit es varu ļoti vienkārši atbildēt. Heta gadījumā mēs neesam ne tagad, ne arī nākamgad nebūsim atbildīgi. Šobrīd notiek informācijas apmaiņa ar Austrijas kolēģiem tikai un vienīgi tādēļ, ka, ja mēs paskatāmies Adrijas reģionu, eh, skatāmies, kas ir izdevies, kas nē, tas ļoti tāds vispārīgs jautājums. Kas attiec uz jūsu konkrēto jautājumu par 44. pāntu, viens no galvenajiem uzdevumiem, kas mums ir noregulējuma rokas grāmatas kontekstā, kontekstā un pie kura mēs šobrīd strādājam, ir kā definēt, eh, kā definēt minimālās prasības eh, min, eh, nepieciešamajām saistībām un kā mēs identificējam bail-in problēmas kas izriet no tā, ka nav kredītu, un kā mēs varam operatīvi nodrošināt to, ka, eh, ka tiek eh, domāts par eh, īpašnieku un kreditoru sniegto nodrošinājumu hierarhijas ietveros. Un pēc tam, un pēc tam atvainojos, ka pārslēdzos uz vācu valodu, pat to nepamanot. The, the first round of political... Nu, jā, Lūk, tā ir noslēdzies pirmais rauns par politisko grupu runātājiem, bet man jābūt ļoti striktiem tikai pusotra minūte tālākiem runātājiem eh, jautājumu uzdošanai, un tad eh, attiecīgi ierobežos laiks arī atbildēšanai. Zābas kungs, priekšādātāji, paldies! Nu, pavisam īsi. Nu, tātad, jā, daudzām bankām reitinga Eiropā tika samazināti Bet vai tas nozīmē, ka situācija kopumā ir pasliktinājusies, vai tas jūsos rada bažas? Otrs jautājums. Kāda tad ir situācija šobrīd ar citām norēķinu iestādēm no trešām valstīm? Mēs dzirdējam, ka tāds ļoti, ļoti neliels progress Es gribu zināt, kas, piemēram, notiek ar Latīņamerikas eh, varas iestādēm. Atsevišķas nacionālās varas iestādes pieņem šobrīd mērs un pasākumus, neņemot vērā tās vienošanās, kas noslēgts ar citām iestādēm Eiropā. Un šobrīd, 2015. Nu, gadā, taču es, mm, esam noteikuši pāreiz posmu, un vai jums nešķiet, uh, ka norēķini iestādēm vajadzētu izsūtīt kaut kāda veida vadlīnijas nacionālajām varas iestādēm, lai pārliecinātos, ka tās tiek ievērots un darbība risinās saskaņot. Nu, pirmām kārtām tad ļaujiet runāt par, eh, es, par šo reitingu samazinājumu vairākām bankām. Es par to neesmu nobažījušies, jo daļai tas, protams, atspoguļo to, par ko jūs šeit parlamentā nobalsojāt, sakot, ka, lūk, reitinga aģentūrām ir jāatsauc šis suverenais atbalsts bankām, un respektīvi tas nozīmē, ka, nu, tas viņas tic šim bail-in, un kopumā tas nebūtu nav slikti. Vēlos atroties no, no jebkādiem komentāriem attiecībos to, vai šie reitingi ir adekvāti vai nē. Tā nav man darīšana. Otra daļa. Sarunas ar trešām pusēm, trešām valstīm. Jā, sarunas ir uzsāktas pakāpeniski soli pa solim runājam ar ASV partneriem, tas ir bijis ļoti nozīmīgi. Es gan nezinu, ka būtu sākušās sarunas, piemēram, ar Latīņu Amerikas valstīm, bet pie tā nonāksim, domāju, turpmāk. Nu, šķiet, ir tāds vesels saraksts ar lietām, kas mums jāizdara. Un šī pēdējā daļa par vadlīnijām, nu jā, mēs cenšamies pēc iespējas labāk sastrāties ar nacionāliem no, at, no, noraglēm iestādēm un izstrādāt viņiem zināmas vadlīnijas, jā, bet, un tad nu jums ir jābūt iecietīgiem, mēs pastāvam tikai neilgu laika brīdu, un mēs nevaram, nevaram un arī nepaspēsim visu vēl izdarīt līdz vasaras sākumam. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs Pervanš Bers. Priekšādātāji, paldies, paldies, kas esat ieradusies pie mums, nu, lai jums veicas, protams, visā šai darbā, kas jums jāveic ar šo iestādi Jūs iestāde ir daļa no kopējas pakotnes, no struktūras, un trūkst vēl viens pīlārs. Mēs visi labi zinām, ka tajā brīdī, kad tika izveidots eh, šī struktūra, bija vajadzīgs vēl trešais pīlārs, un tas mums vēl tikai jāveido. Respektīvi, garantija, noguldījumu garantijas schēma. Mēs, protams, labi zinām, ka atsevišķās dalībvalstīs pastāv bažas par šo jautājumu, respektīvi šī uzraudzības sistēma un noregulējuma sistēma pastāv un tiek definēta Eiropas līmenī, bet tāpat laikā, tajā brīdī, kad, lūk, ir šāds noregulējums, kas ietekmē kaut kādu vienu konkrētu banku konkrētā dalību valstī, tad tādā gadījumā atbildība par noguldījumu garantijām faktiski paliek nacionālajā līmenī. Un tātad, zināmā mērā, tāds kropļojums šai struktūrā sanāk. Un tātad mēs arī redzam, ka Eiropas līmenī šis jautājums ne, ne, nevar tikt risināts viegli un vienkārši. Ir um, dažādi ierosinājumi, citi vēlas virzīties uz lielāku harmonizāciju, arī nogodījumu garantijas schēmā. Nu, tieši tā kā tas notiek ar kapitāla tirgiem, citi savukārt ierosina varbūt pāriet no tādas eh, nevis gar, nogodījumu garantiju sistēmas, bet drīzāk uz tādas kā nogodījumu apdrošināšanu sistēmas eh, pamatiem virzīties tālāk. Nu, ko, ko jūs domājat par to visu, ko jūs domājat par šiem priekšlikumiem? Un cik lielā mērā jums eh, ir svarīgi? Es esmu šeit, es esmu šeit, Es skatos, ka jūs man meklējāt zālē, es sēžu šeit. Cik lielā mērā šie atsevišķi elementi ir nozīmīgi jūsu darbā? Tostarp, eh, nu, lai es konsolidētu šo jūsu darbības leģitimitāti kopumā. Bank... Ir pilnīgi skaidrs, ka banka savienībā ir vajadzīgi trīs pīlāri. Un šie divi pīlāri ir izveidoti. Noguldījumu garantijas schēma savukārt, un kā es to vienmēr teikusi, eh, ir nu, tā joma, kur ir vajadzīgas harmonizētas sistēmas, tā jābūt harmonizētai pirmām kārtām nacionāla līmenī, tas jau var labāk nekā iepriekš, ja tas tā ir, un, protams, ka mēs varam virzīties uz priekšu šajā jomā, vai tas kaitē mums Eh, nu, respektīvi, mums kaitē tas fakts, ka šī trešā pīlāra vēl nav, nav šī vienotā sistēma noguldījuma jomā. Es teicu, ka nē. Bet, nu, protams, ka tā ir tēma, par kuru mums vēl būs jārunā. Thank you. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs Markus Ferbers. Jā, paldies, pavisam īsi. Iepriekšējā nedēļā EBAZ sniedza tehnisko atzinumu par izveidas posmu. SRB dodot manevrēšanas iespēju, pirmkārt jau nosakot minimālo mērķu līmeni, 1% no visām sektajiem ieguldījumiem uz izveidas brīdi un pat uz palielinājums varētu būt nepieciešams, un otrkārt jautājums par to, kā ieguldījumi varētu sadalīties e, sākotnējā posmā. Vēlos uzzināt, kā jūs manevrēšanas iespējas izmantosiet, vai paliksiet pie 1%, vai tā būs kas atsaucas līmenis, un vai tas ir loģiski e, izveidas posmā prasīt lielāks iemaksas nekā vēlāk, lai nodrošinātu rīcības spēju. These are very valid questions. Ļoti, ļoti atbilstīgi jautājumi. Tikko esam sākuši darbu pie tiem mūsu komitejā. Nu, no šīs vienotā noregulējuma valdes, protams, mēs ceram, ka būs šie līdzekļi pieejami. Tā, lai var to visu sasniegt, bet nu šobrīd mēs vēl tikai izvērtējam šos priekšlikumus, tad tos apspriedīsim komitejā, nu, kā ar komisiju, un tad tālāk virzīsimies. Tā tāda atklāta atbild no manas puses, jo tiešām. Eight years to achieve the one. No. Sorry. At which time uh, the market will know. Bet kurā brīdī tad tirgus uzzinās par to, kā jūs interpretējat EBA priekšlikumus? I'm looking at the vice. Es skatos šeit uz viedo priekšsēdētāju, bet šķiet, ka līdz uh, rudenim vēlamies to atrisināt. Paldies, paldies par šo jautājumu. Mm, ir dots eh, padoms mm, konsultācijas komisija, un tad nākamais posms ir, ka komisija eh, sagatavo nākamo redakcijas projektu, un tad cerams, mm, ka tā visa procesa gaitā mums lūgs arī atzinumu, un tad komisija cerams pabeigs otrā līmeņa darbu, tiesību aktus, un tad mēs veiksim īstenošanu pamatojoties uz to. Bet vispārīgi var teikt, lūko, Eba dokuments identificē nepieciešamību pēc minimāla līdzekļu daudzuma, 55 miljardiem eiro, un nevar ievākt mazākas summas. Ir svarīgi, lai tas tā pastāvīgi nu, nodrošina tādu pastāvīgu līdzekļu plūsmu, jo tas tad kai, nu, kalpos par pamatu tālākai šo 55 miljardu iegūšanai. Thank you. Next, Peter. Paldies. Nākamais runātājs Pēters Zīmons. Kenigs kundze, Jūs sākumā iespaidīgi norādījāt skaitļus, cik uh, daudz dalībvalstus vēl BRRD nav īstenojuši, kaut arī līdz 14. gadu beigām tas bija aizdara. Jautājums jums, iedomāsimies, ka kādā no 11 dalībvalstīm tur ir lielas, mazas, vecas, jaunas dalībvalstis, tur būs, teiksim, viens uh, noregulējuma gadījums. Vai jūs eh, uzskatāt, ka kaut arī formāli tās eh, nav īstenojuši BRD, vai jūs eh, tomēr eh, uzskatāt, ka nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā, jeb viņiem jāīsteno BRD, kaut arī tās vēl nav pārņēmuši to. Vai jums liekas, ka var pieņemt, ka 11 dalību valstis, kas vēl nav BRD pārņēmušas, Um, ne, ne, neradīs jums nekādu kavējumus jūsu pilnvaru izpildē un tālāk iemaksas noregulējuma fondā, kādā veidā mēs grūtības ar e, transponēšanu 11 dalību valstīs e, ietekmēs e, iemaksu iemaksāšanu fondā, jeb jūsuprāt, tur nebūs nekāda ietekme. Nu, ļaujiet atbildēt vispirms uz pirmo jautājumu, šķiet tās pozitīvās ziņas ir tādas, ka visas dalību valstis ir nosūtījušas pārstāvi uz mūsu plenārs, plenārs sesiju, tātad viņi strādā kopā ar mums. Bet, ja nav juridiskā pamata, nu, tad tas, protams, var būt grūti. Jūs zināt labāk par mani, ka ir tādi brīži, kad direktīva var tikt piemērota tiešā veidā, un tāpēc es vēlos, lai tas tiek notiek Pozitīvs, pozitīvi ir tas, ka visas dalībvalstis ir sākušas veidot attiecīgās infrastruktūras, kas vēl nav pieejamas iemaksas fondā. Nu jā, te ir vajadzīga valdība vienošanās. Un nepieciešams, lai visas dalībvalstis veic iemaksas fondā. Un tāpēc šobrīd jāsaka, es atsakos domāt par situāciju, kas kas radīt, rastos, ja tas tā nenotiktu. Hokmark kungs. Priekšādātāji, paldies, paldies par prezentāciju. Vēlos uzdot tādu vispārīgāku raksturu jautājumu. Kāds ir jūsu domas par kopējo ainavas maiņu? Mēs te runājam par visām attiecīgiem konkrētajām izmaiņām tiesību aktos, bet būtu interesanti dzirdēt no jūsu puses, Ko jūs domājat par šo banku darbības noregulēšanu? Vai tiešām ir uzlabojusies noregulēšanas iespēja? Un vai ir samazināts tālāks, nu, tā teikt, infekcijas risks, ja riska tālāk nodošana? Nu, skatāmies uz tiesību aktiem, tad tā ne, tie netiek īstenot un piemērot visos, visās dalību valstīs. Un ko tad tas var mm, nozīmēt? ir svarīgi par to runāt jau šobrīd arī par citiem mēriem pasākumiem, ko varētu būt jāpieņem ārkārtīgi grūti vienmēr sniegt kaut ko tādu abstraktu informāciju, bet neņemot vērā mm, juridisko izmaiņu īstenošanu, vai nu mēs runājam par CRD 4, jeb kapitāla pietiekamības prasību direktīvu 4 vai citiem tiesību aktiem, tad, jāsaka, mēs mudinām bankas sagatavot, nu, tādas mm, darbības atjaunošanas prānus, sanācijas plānus lielākajām bankām, uh, Tas jau FSP ietvaros tika kā tāds sākotnējs uzdevums noteikts, un lielākās bankas ir palielinājušas šo savu pretošanās spēju krīzē. Protams, ka daudz kur vēl jāveic darbs, bet sistēma pati par sevi ir daudz pārskatāmāka kā iepriekš un daudz labākā, tā teikt, nu, fiziskajā formā. Bet, nu, darba vēl priekšā ir daudz. Paldies! Priekšsēdētājs turpina, nu un tad pēdējais jautājums, Juanas Fernandes lūdzu. Priekšsēdētāji pateicos. Kanīgs kundze, priecājos jūs šeit redzēt. Vēlējos tikai atkārtot jautājumu, ko uzdevu Permenš Peres. par šo garantiju fonda kombināciju, par ko atbildīgi šobrīd nacionālā līmenī struktūras, un tad Eiropas līmeņa noregulējuma pīlāru. Es tiešām nesaprotu, kas ir. Priekšsēdētājs saka, būs trīs minūšu pauze pirms balsošanas, un tāpēc lūkšu darbiniekus tagad tomēr uzvesties visus klusītiņām un ļaut noslēgties šīm debatēm. Citādi problēmas rodas gan runātājiem, gan atbildētājiem, gan klausītājiem. Paldies, priekšsādātāji. Tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka, lūk, nesaprotu, kā šis noregulējuma fonds mm, var attiekties uz noguldījumiem, kaut kādu īpatsvaru noguldījumu dalību valsts iestādēs, ja savukārt mm, nu, šos riskus pārējās saistības nodrošina kaut kas pilnīgi cits. Te jau runa ne tikai par noguldījumiem. Noguldījumi tiek apdrošināti nacionālā līmenī, kas notiek ar pārējām saistībām tādā vai citādā veidā bankas taču dod savu ieguldījumu arī eh, nacionālajā noguldījuma apdrošināšanā. Un tāpat laikā iegūda arī noregulējuma fondā. Un tad mums jāskatās, kā tas viss beigās sadarēsies kopā, kā vienlaicīgi dalībvalsts varēs ieguldīt abos fondos, abos līmeņos. Un tad iznāk, ka noguldītāji tomēr maksā par šos finanšu sistēmas apdrošināšanu. Un šis eh, parādu finansēšanas eh, apjoms ir taisni tas, kas novedz pie krīzes, vai jums nerada bažas tas, ka faktiski visa finansēšana caur noguldījumiem var novest pie parādu sistēmas pasliktināšanās no otrām kārtām. Sankcijas, ko nosaka ECB, uzraudzības procesa rezultātā būtu varbūt jāiemaksā tad eh, šo sankciju rezultātā saņemtās summas šeit noregulējuma fondā, vai šādu iespēju jūs ne, negrasaties apskatīt? Centīšos atbildēt uz jūsu pirmo jautājumu vispirms. Tātad, eh, ieguldījumi fondā nākot no noguldījumiem. Tas bija politisks lēmums Tas bija tikai tāds atsauces lielums. Tas drīzāk tāda politiska diskusija. Vai šī sistēma tiek pārlieku apdro, apdro, apdraudēta tāpēc, ka, lūk, ir šie nacionālie fondi, tad noregulējumi fonds, Nu, es domāju, ka beigu beigās nu, tādas ir šīs izmaksas. To maksā sistēmas drošība. Nu, banku sistēma nav nekādas brīvpusdienas. Nē, tas ir jāpatur prātā. Nu, par to ir jāmaksā. Tā nodrošinam drošāku sistēmu. Otrs jautājums. Man bija grūti no angļu tulkojuma to saprast, ceru, ka to sapratu pareizi. Jūs teicāt, ka sankcijas ko nosaka centrālā banka vai, piemēram, regulātori, tiktu izmantotas, lai tad attiecīgās iemaksas finansētu vienoto rezolūciju, eh, no, noregulējumu fondu. Es domāju, ka tā ir interesanta doma, bet tas nav mūsu lēmums vairs, nē. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Königs kundze. Paldies arī SRB par šo ļoti liederīgo pirmo uzklausīšanu. Otra uzklausīšana paredzēta jau oktobrī. Nu, un līdz tam laikam mēs, protams, arī pabeigsim darbu un arī nobalsosim par vienošanos starp abām iestādēm. Un uzsāksim līdz ar to ļoti auglīgu institucionālo sadarbību. Lielas paldies jums!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 So, dear colleagues, I think we can start. Dārgie kolēģi, es domāju, mēs varam sākt balsošanu. Kā jums zināms, pirmais balsojums ir. Demazīkungs. Jā, lūdzu, es vē, vēlējos protokolam atzīmēt, ka man ir pazudus balsošanas kārtīte, un es vēlētos Eh, balsot pacelt roku. Jums visiem tāda pat problēma. Urtas un kungs, lūdzu, jums vārds. Es vēlos prasīt atlikt balsošanu par Berešas ziņām, jau balsošanas saraksts atsūtīts divos naktī un bija grūti apspriesties ar kolēģiem par balsojumu otrkārt. Mēs 27 Eh, grozījums prasījām balsot atsevišķi, bet pieci tik tika akceptēti un tie netiek iekļauti kompromisā un balsošanas saraksts nav gatavs, tāpēc aicinu at, pārcelt balsojumu. Atbildēšu. Te šeit ir divas lietas. Jautājums par to, vai uh, grozījumi ir aptverti vai nav, ir lēmums, ko es pieņēmu balsoties uz balsošanas sarakstu, nekas nemainīsies, eh, ja mēs pārceļam šo balsošanu, jūs varat nepiekrist, bet uh, Tas ir eh, atkarīgs no mana lēmuma par balsošanas pārcelšanu. Referenti vēlas balsot tagad. Eh, es arī tā uzskatu. Ja jūs vēlaties balsot par to jautājumu, mēs varam darīt. Bet pirms tam ir vēl cits jautājums. Mēs balsosim sākumā par maksājumiem. Pie tā mēs vēl nonāksim. Vispirms ir maksājumi. Par maksājumiem vēlaties izteikties? Nē. Sāksim ar maksājumiem. Tas ir devītais punkts, atkārtota apspriešanās ar komiteju, reglaments 73. pāns, maksājuma pakalpojumu iekšējā tirgū, referents Tajānī ir pieteicies runāt, bet tiešām viena minūte tikai. Jā, nu, tad to mums izmaksā fragmentācija eh, maksājuma tirgū 1% no IKP 30 miljārdi eiro gadā Un tas varētu ļaut, e, respektīvi šīs jaunais tiesība akts varētu ļaut samazināt e, šos zaudējumus. Tas būtu iegūms patērētājiem, uzņēmumiem. Mēs sarunās e, aizstāvējām savu nostāju un panācām prioritāšu ievērošanu. Paldies ēnu referentiem, paldies Fēber kungam, kurš vadīja trilogus, paldies sekretariātam par ļoti labo sadarbību un konstruktīvo palīdzību. Jā, tā tad mums ir ļoti svarīgs tiesība akts un balsosim personāla balsojumā, tāpēc pārbaudīsim vispirms, kā šī sistēma darbojās. Tātad šobrīd notiek pārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Karas kungs, jums nav kārtī. Tātad, kurš vēl ir bez kārtas? Demasi un Karas kungi. Ne, pāriem viss kārtībā. Tad sekretariāts pieskaitīs jūs tad pie attiecīgām politiskajām grupām. Labi, sākam balsot tekstu par maksājumu pakalpojumiem. Sākam balsot. Viens EPP, divi EPP par daudz. Ja pieskaitām karaskungu, vēl joprojām viens par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tad pagaidiet. Procedūras mums ir berešas ziņojums. Es saprotu, ka tiek prasīta pārcelšana. Ja kolēģiem ir tāds pats lūgums, mēs varam, ja saucas balsot par to, mēs varam balsot. Viens var izteikties pār, viens pret. Jā, lūdzu, runājiet. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos precizēt. Es tikko dzirdēju urtas un jautājumus attiecībā uz grozījumiem, kas tika, mums ir līdzīgas bažas. Mēs 15 grozījumus prasījām iekļaut kompromisos. Mēs neuzskatām, ka mūsu grozījumi ir jebkādā veidā saistīti ar kompromisiem vispār. Un pret kompromisiem mēs balsosim vispār pret, jo tie nav saistīti ar grozījumiem. Un tāpēc kāpēc eh, eh, mēs nevaram pārcelt eh, lai, šo balsošanu, lai arī mūsu grozījumu, tāpat kā Urtas un kungu grozījumu, tiktu pamatot izskatīti, un es neredzu, kāda, kāds ir pamats, kas jums dod tiesības lemt par šo konkrēto jautājumu. Priekšsarētājs, varu jums atbildēt, bet mums nesāksies debatas. Atbilde ir šāda. Grozījums var atkrist diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, eh, to aptver kompromiss, vai arī tas ir pretrunā kompromisam. Tātad, ja Ja kompromisa teksts e, tiek pieņemts, e, gro, otrs grozījums atkarīt. Tas ir viens no diviem iemesliem, kāpēc e, pa grozījumu netiek balstots vai arī tiek balsots. To izvērtē referents, esmu pārbaudījis un atbalstījis. Un tad ir pieprasījums atlikt balsojumu Ja vēl kāds vēlas atbalstīt, tad kādam ir jā, jāizsakās par. Slavajām kungs. Mēs vēlamies prasīt pārcelt balsošanu, saka Toirer kungs, 75 lapas puses balsošanas saraksts. Mēs nekad ne, nespēsim 12.30 to pabeigt. Mēs nekad nepaspēsim līdz 12.30 nākamreiz atvēlēt vairāk laiku. Jā, jūs prasība ir skaidra. O es tikai aicinu izteikties īsi. Kurš vēlas izteikties pret? Neviens. Tad nevēlas izteikties. Lukas kungs, ja jums ir kaut kas jauns, ja vēlaties atkārtot, Vienkārši ļaujiet man pateikt, ko es gribu teikt. Es pilnībā atbalstu kolēģu lūgumu pārcelt balsojumu, un man ir papildus iemesls, jo man šķiet, nē, es neļaušu pabeigt. Šis eh, lūgums var būt tikai viens. Pamatojums eh, viens pār, viens pret tāda procedūra. Mēs nevaram sākt Eh, jebkurš var izdomāt papildus iemeslu. Mēs dzirdējām jau divus iemeslus pārcelšanai un tagad vienkārši nobalsošanai. Tāda nav procedūra, Balca kungs. Priekšsarētāja kungs, jāatļausiet. Es tomēr uzskatu, ka pirmkārt ir jāļauj cilvēkiem izteikties un jāļauj iespēja pamatojumu izklāstīt, vai tas kaut ko maina, ir cits jautājums, bet tas, kā jūs rīkojaties, man nepatīk. Ja politiķi no dažādām politiskām grupām vēlas izteikties, lai minētu iemeslus, visiem jābūt vienlīdzīgām tiesībām izteikties. Es atvainojos, bija pieprasījums pārcelt balsošanu, Lūgums ir vienkārši pārcelt. Es prasīju vienam izteikties par, vienam pret. Tāda ir parastā procedūra. Ja jūs vēlaties minēt papildus iemeslus, varu to atļaut, bet tam nav nekādas jēgas, jo ideja ir skaidri pausta. Mēs dzirdējām par vēlmi e, pārcelt balsošanu balsoties uz neiekļaušanu kompromisā, par to, ka pārāk garš balsošanas saraksts, jums ir cits saraksts, jā, Jā, man nu tik tiešām, kā jau es sacīju, papildus pamatojums pārcelšanai ir tad, ka ir jauns tā saucamais kompromiss, kuru ievieš referente, kas absolūti nav nekāds kompromiss, bet kas pēdējā brīdī tika iekļauts no referents puses, kas īstenībā ir pilnīgi atsevišķs grozījums, un jūs atļaujāt par to balsot bet citu politisko grupu eh, grozījumi, kas ir iesniegti pēc termiņa, tika eh, noraidīti. Un tā nav godīga attieksme pret politiskajām grupām šajā komitejā. Paldies, dzirdējām, referenti vēlas kaut teikt? Nē. Labi, tad varam balsot par lūgumu pārlikt, pārcelt balsošanu. Kurš atbalsta pārcelšanu? Kurš pret? Noraidīts, bet nu labi, pārbaudām elektroniski. One EPP too many. Viens EPP par daudz. Tad viss kārtībā, beidzam balsot. Noraidīts. So we proceed voting What? No, no. I... Mani informē, ka mums esot vispirms jābalso par E kompromisu. A, A vispirms kompromiss, A tomēr. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Kompromiss E. Kurš par? E kompromiss. Sorry. Okay. Ah, sorry. Yeah, yeah, sorry. It's my fault. Jā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, mana vaina. Kompromiss E ir četrās daļās. Pirmā daļā, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļā, kurš par pret atturas pieņemts, trešā daļā par pret atturas pieņemts, ceturtā daļā par pret atturas pieņemts, Atgriežamies pie kompromisa B. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss C. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss D. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss F. Mēs par D tikko nobalsojām. Tātad kompromiss F, kurš par? F pirmā daļa. Jā, tik tiešām balsojums pa daļām ir pirmā daļa, kurš par pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par pret, atturas, pieņemts, kompromiss G, kurš par pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas pieņemts. 183. grozījums, kurš par,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 pret atturas noraidīts, 212 par pret atturas noraidīts, 213 par pret atturas noraidīts, 216 par pret atturas noraidīts, kompromiss kā par pret atturas pieņemts grozījums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 294, 905 pār pret atturas noraidīts, 299 pār pret atturas noraidīts, 300 pār pret atturas noraidīts, IMCO 2 pār pret atturas pieņemts, IMCO 3 pār pret atturas noraidīts, IMCO 4 pār pret atturas atturas noraidīts kompromiss O divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss P divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts grozījums 319 par pret atturas noraidīts, imko 6 par pret atturas noraidīts, kompromiss Q par pret atturas pieņemts, kompromiss R par pret atturas pieņemts, grozījums 364 par pret atturas noraidīts noraidīts. 367 par, pret, atturas, noraidīts. 368 par, pret, atturas, noraidīts. Lūdzu, celiet rokas. Kompromiss S divās daļās. Pirmā daļā par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļā par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss T divās daļās. Pirmā daļā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 noraidīts Ample 13 trijās daļās pār, pret, atturas, noraidīts otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemts trešā daļa pār, pret, atturas, noraidīts. Ample 15 pār, pret, atturas, noraidīts 16 pār, pret, atturas, noraidīts Ample 17 pār, pret, pret atturas pieņemts, MPL 18 par pret atturas pieņemts, kompromiss W par pret atturas pieņemts, kompromiss X divās daļās, pirmā daļa kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, grozījums 446 par pret atturas noraidīts, kompromiss Y par pret atturas pieņemts, kompromiss Z trīs daļās, pirmā daļā, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts, kompromiss AA divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret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 pieņemts, lūdzu celiet rokas. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 502, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss AD par, pret, atturas, nu, pieņemts. 521 par, pret, atturas, noraidīts.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 kompromiss AH par pret atturas pieņemts, kompromiss AI. Ah, yes, was in the other page, sorry. First part in favor. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, kompromiss AJ par pret atturas pieņemts, kompromiss AK par pret atturas pieņemts. Imko 11 divās daļās par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Imko 12 par pret atturas noraidīts. Kompromiss AL par pret atturas pieņemts.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 par pret atturas pieņemts. AQ pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss AR pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss AS, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts kompromiss AT divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AU par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AV par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss eh, FE pieņemts 709. par pret atturas noraidīts, kompromiss A dubult V par pret atturas pieņemts, kompromiss AX par pret atturas pieņemts, kompromiss AY par pret atturas pieņemts, kompromiss AZ par pret atturas pieņemts, Grozījums 758 par pret atturas noraidīt. Kompromis. Kompromis BA par. Lūdzu parādiet rokas pret atturas pieņemts. Kompromis BB par pret atturas pieņemts. Kompromis BC par pret atturas pieņemts. Kompromis BD par pret atturas pieņemts Kompromiss BE par pret atturas pieņemts. Kompromiss BF e par pret atturas pieņemts. Kompromiss BG par pret atturas pieņemts. Kompromiss BH par pret atturas pieņemts. Kompromiss BI pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts 819. grozījums par pret atturas noraidīts, 820. grozījums par pret atturas pieņemts. Vai par sākotnējo tekstu nav jābalso, vai ne? Pārbaudīsim 820. grozījumu, sākam balsot. Vote is closed, is adopted. Beidzam balsot, pieņemts. BP kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. grozījums par pret atturas noraidīts. 70. grozījums par pret atturas noraidīts. BQ kompromiss pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. 90. grozījums pār pret atturas noraidīts. 91. grozījums pār pret atturas noraidīts. Kompromiss BR pār pret atturas pieņemts. Kompromiss BL pār pret atturas pieņemts. Imkogā par pret atturas noraidīts. Kompromiss BS ar mutisko grozījumu no zaļajiem. Vispirms nobalsosim par mutisko grozījumu pār pret atturas. Mēs jau, protams, varam par to balsot un to var arī noraidīt, bet būtu godīgi teikt, ka mums bija aptuveni 70 stundas sārunu un šie vārdi or not bija sārunās, nu, tad tie reizēm bija vairs un reizēm vairs nebija um, tekstā, bet uh, mēs iesniedzām šo grozījumu, jo tas bija 70 stundu sarunu rezultāts. Jūs iebilstat, jā, tas būtu tikai godīgi, jo mēs tiešām to ilgi atbildām četriem cilvēkiem ir jāparāda rokas, ja jūs iebilstat. Labi, Tad mēs balsojam par kompromisu bezmūtiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. Kompromiss BK par pret atturas pieņemts. Kompromiss BM par pret atturas pieņemts. BG, uh, BJ kompromiss par pret atturas pieņemts. Piedodiet BO par pret atturas pieņemts BJ par pret atturas pieņemts. 129. grozījums par pret atturas noraidīts. 130, 131. ar mutisku grozījumu par iebilstam pret mutiskajam grozījumam. Četri cilvēki parādiet rokas. Jā, ir labi. Balsojam par tekstu bez mutiskā grozījuma. Par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. 131. Sākam balsot. Okay. So the vote one EPP two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 noraidīts. Sākotnējais teksts pirmajā ievilkumā par pret atturas no, pieņemts, otrais ievilkums par pret atturas pieņemts, trešais ievilkums. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts, ceturtais ievilkums, uh, tre, trešais ievilkums par pret atturas pieņemts, ceturtais ievilkums, oriģinālais teksts. Sorry? Votum blok. Ah, votum blok, ok. Labi, balsojam blokā. No 4. līdz 8. par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts,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 pret sākotnējais teksts 16. ievilkums par pret būs jāpārbauda par sākotnējo tekstu 16. ievilkumā. Vote is closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Atvainojiet, tas bija sākotnējais teksts 16. ievilkumā. 12. grozījums pār pret atturas. Noraidīts. Sākotnējais teksts 17. ievilkumā pār pret atturas. Pieņemts. 16. grozījums pār pret atturas. Pieņemts. 17, 20. grozījums pār pret atturas. Noraidīts Sākotnējais teksts 19. ievilkumā pārpret atturas. Sākotnējais teksts 19. ievilkumā. Nu šķiet, ka visi atbalsta. Ne. So is in favor, I think. I see. Okay, in favor, against abstentions adopted. Amendment 20.